I hope that everybody had a nice. Es ceru, ka visiem ir bijis uh, pietiekami atpūtinošs un garšīgs lēņš. Un tagad, uh, Jarek kungs, es jums dodu vārdu pirmajam par 2013. gada ombūda atskaiti. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Vispirms es vēlētos pateikties eh, pilnīgi visiem, ar kuriem esmu sadarbojies eh, šā ziņojuma sagatavošanas laikā. Man ir izdevies eh, visas ēnu referentu ierosinātās izmaiņas iekļaut tekstā, un jūs to noteikti būsiet pamanījuši jums izsūtītajā teksta variantā. Vēlreiz es vēlētos uzsvērt, ka ombūda atskaite Un arī sadarbība ar šo kungu ir ļoti veiksmīga, un manā ziņojuma uzmetumā es uzskatu, ka ir svarīgi, ka mums ir tik cieša sadarbība. Vispirms, kādā veidā dati tiek eh, izplatīti un prezentēti. Es uzskatu, ka tipiskā sūdzība iesniegšanas procesā ir ārkārtīgi svarīgi iekļaut precīzi sūdzību skaita skaitļus šajā igadējā ziņojumā. Uh, un arī salīdzinošā tabulas ar dažādiem gadiem. Tādējādi mēs varam izsakot līdz tendencēm un par to, kāda ir sūdzību pieņemšanas atbilstība. Saskaņā ar man zināmo in informāciju šis komentārs ir ņemts vērā jau 2014. gada ziņojuma sagatavošanā. Vēl bez tam es vēlētos pateikties arī ombūdam par to, ka viņš ir bijis tik praktisks savās izpausmēs. Un visbeidzot, šā ziņojuma otrajā daļā es esmu apkopojis e, labās prakses piemērus 13. gadā, kā ombūda lēmumi tiek īstenoti dzīvē. Šis ziņojums ir sagatavots tikai un vienīgi angļu valodā. Es saprotu, ka tulkošanas izdevumi ir tik lieli, ka uh, to iztulkot visās valodās nebūs iespējams, bet šis ziņojums ir nopublicēts mājaslapā un ceru, ka tas tomēr būs pieejams visās ES oficiālajās valodās. Tagad uh, varbūt nedaudz par tulkošanu un cik tas maksā. Tas maksā šo ziņojumu iztulkot visās valodās 85 tūkstoši eiro. Tā ir liela summa un tomēr es uzskatu, ka e, ziņojumam ir jābūt pieejamam visās valodās. Vēl vairāk ēnu referenti savos komentāros pieminēja to, cik svarīgi ir pieminēt īpašos ziņojums par Frontex. Un e, šā ziņojuma sagatavošanas periodā strādājot šeit petī komitejā, jāsaka, es eh, vēl joprojām gaidu komiteju prieksēdētāju konferences lēmumu. Tāpēc eh, savas sagatavotajā ziņojumā esmu tikai pieminējis Frontex un nedomāju, ka varbūt mums par to vajadzētu runāt mm, vēl eh, tagad dubult, tāpēc par to runāsim vēlāk. Tagad par tehniskas dabas komentāriem, kas izskanēja ēnu referentu sēdē. Esmu plānojis ēnu referentu sanāksmi nākamnedēļ, bet es zinu, ka goe un zaļajiem būs grūtības nākamnedēļ tikties. Tāpēc tos lai šie kolēģi informē sekretariātu, vai būs iespējams šāda sēde organizēta vai nē. Tātad mums pieejamie laiki ir otrdien no 9 līdz 10 vai 10 līdz 11. Ja jūs kolēģi šajā laikā variet strādāt, tad dariet man to zinām, un tad mēs pie šā ziņojuma <clears throat> piestrādāsim sīkāk priekšsēdētāji. Paldies jums, un tagad kolēģi varat izteikties par šo jautājumu. Pirmā jūlija Reda. Es dodu vārdu jums. Paldies, prieksēdētājs kundze. Zaļo politiskās grupas vārdā es vēlētos pateikties referentam Valesas kungām. Galvenokārt tāpēc, ka uh, eh, GOE un, eh, gri, un zaļajiem nākamajā nedēļā nav daudz laika, lai piestrādāt pie šā ziņojuma, bet uh, patreizējā ziņojuma teksta redakcija uh, jau piedāvā konkrētus skaitļus, mums tas ir pieņemams, ka skaitļi ir šajā ziņojumā. Un tomēr eh, varbūt vēlētos, eh, lai ziņojumā papildus parādītos īpašo ziņojumu būtība. Tā tad, eh, kāds ir tas spēcīgākais instruments? Īpašajā ziņojumā tiek runāts par to, ka ombuds aktīvi sadarbojas ar parlamentu īpašajā ziņojumā par Frontex. Kaut arī ziņojums ļoti pozitīvi novērtē ombūda darbu, ombūda institūcijas darbu un uzteic arī tās uh, iespējas, kas uh, ir tikušas izmantotas uh, pārmērīgas un neadekvātas administrācijas sakārtošanā Tomēr eh, ombūdam ir jāizmanto arī citi līdzekļi. Tāpēc zaļo politiskās grupas vārdā es vēlētos pateikt, ka parlaments un galvenokārt, tātad mēs zaļie sagatavosim savu ziņojumu par ombūdu. Uh, Iespējams, varbūt, ka citas eh, politiskās grupas piekritīs šajā ziņojumā izskanējušajām idejām. Es tomēr uzskatu, ka šo īpašo ziņojumu vajadzētu uzsvērt kā ombūda vienu no instrumentiem. Īpaši tas attiecās eh, uz to, ka tā ir, tā teikt, vēdē, pēdējā iespēja Tāpēc e, mēs ļoti augstu novērtēsim, ja mēs, ja mēs ziņojumā varētu ierakstīt e, spēcīgākus, spēcīgākus teicienus. Kā jau šeit izskanēja, izmaksas ir augstas, oficiālo dokumentu tūkošanas izmaksas ir augstas, un mēs uzskatām, ka galvenokārt uzmanību vajadzētu vērst uz to dokumentu tūkošanu, kuri ir domāti plašai publikas pieejamībai lai pēc iespējas vairāk eh, iedzīvotāji varētu iepazīties ar ombūtu darbu. Un, protams, mums vienmēr ir jāskatās, kādi ombūdam ir pieejami resursi, lai ombūdam būtu iespējams eh, veikt savu darbu, jo ombūda darbība tiešām izmaksā dārgi. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Es eh, tikai vēlētos izstāstīt, par ko mēs runājam koordinatoru sēdē šorīt. Uh, Mēs jau nolēmām, ka tam būs ļoti augsta prioritāte, un tā būs mūsu komiteja kopā ar Libe. Tātad Libe ir likumdevēja komiteja, un mēs pie Frontex ziņojuma strādāsim kopā. To paredz reglamenta 55. punkts. Tātad augstāku prioritāti es vispār nevaru dot. Tagad, jā, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, vēlētos pateikties Valences kungam, pateikties par ļoti ātro šā ziņojuma sagatavošanas gaitu. Vēlētos pateikties Valēsas kungam arī par viņa atvērtību, un, piemēram, Alde ir iesniegus vairākus grozījumus, kuri bez jebkādas tielēšanās tika iet, iekļaut šajā ziņojumā. Jau zaļo grupas kolēģi tikko teica, ka ziņojums ir ļoti svarīgs instruments. Un e, tas mums e, ļaus pavisam skaidri e, strādāt pie šiem jautājumiem, kas ir svarīgi mūsu iedzīvotājiem. Tā tad iedzīvotāji varbūt griežās pie parlamenta un arī pie ombudu, un es domāju, ka mums vajadzētu viņiem dot atbildes. Mums e, ir jāatbalsta tās aktivitātes, kuras ombūts īsteno, un e, es vēlētos uzsvērt sekojošo. Kad būs e, sagatavota ziņojuma galīgā teksta redakcija, tad mums vajadzētu skaidri ierakstīt, ka mēs atbalstam un nevis mēs vēlētos atbalstīt vai kaut kā savādāk mēs atbalstam šo darbu. Īpaši tas attiecās uz eh, caurskatāmību un darba adekvātumu. Un, protams, eh, ombuds ir izsludinājis vairākas uzklausīšanas par, eh, caurskatā, par, transport, par trau, caurskatāmību, un tas attiecās gan uz TTIP līgumu slēgšanu, gan arī uz citiem līgumiem. Un man tiešām šķiet, ka mums būtu ļoti labi uzsvērts un uzteikt tās aktivitātes, kuras mēs e, lūgumrakstu komitejā sadarbojoties ar ombūdu īstenojam. Tādā veidā mēs palīdzēsim Eiropas iedzīvotājiem. Paldies! Now the floor goes to Mrs. Smitsi. Smits kundze, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlētos pateikties eh, referentam Valesas kungam, kuram ir izdevies sagatavot eh, ļoti labu ziņojumu. Lielā mērā man iepriecēja arī tas, ka SND grupas grozījumi šajā ziņojumā ir iekļauti. Mums ir ļoti svarīgi diskutēt neansētāk šos ieplānotos pasākums, lai mēs varbūt eh, varam paredzēt arī citus grozījumus, kur ir tikpat svarīgi. Galvenokārt mums ir jāsniedz mūsu iedzīvotājiem iespēja piekļūt oficiālajiem dokumentiem, un iedzīvotājiem ir arī jāzina un jāapzinās, ko tad ombūts īsti dara. Diemžēl ir tādi iedzīvotāji, kuriem nav zināmas ombuda aktivitātes un darbība. Un tad kādā veidā šie iedzīvotāji varētu sazināties ar ombudu un iegūt in informāciju. Nākamais. Mums ir eh, jāzina, kas notiks ar nepiemērotām sūdzībām. Pie tam, kāpēc lūgumu rakstu konkrētā jomā, kādā konkrētā jomā ir tik ārkārtīgi daudz. Uh, vidējais laiks, kurā mēs izskatām vienu lūgumu rakstu ir 18 mēneši, un man šķiet, ka šis laiks ir pārāk ilgs, jo kādam, kādai privātu personai gaidīt 18 mēnešus un tad tikai zināt, vai šīs personas lūguma raksts tiks izskatīts vai nē, tas ir pārāk daudz. Tas ir gan, tā ir resursu šķērdēšana un arī pārāk ilga gaidīšana. Tāpēc eh, mums šo problēmu vajadzētu paraudzīties kopumā. Un tas noteikti uzsver šā aspekta būtiskumu. Piekrīt Valēs kungam, ka mums ir eh, jārunā par Frontex, bet par Frontex varam runāt mēs mūsu komitejā, citas komitejas arī. Tagad runājot par eh, ombūda rīcību, vēlētos pateikt, ka mums vajadzētu eh, ombūda darbību tā kā pietuvināt vai atskaita par to pietuvināt iedzīvotājiem. Tāpēc šo ziņojumu vajadzētu iztulkot valodās. Mēs saprotam, ka tas ir pietiekami dārgi, bet tas noteikti nāks par labu iedzīvotājiem. Un visbeidzot vēlētos pateikties Emīlijai Railī, Eiropas ombūdam, kur ir ļoti atvērta un sadarbojoties ar mums ir pierādījusi to, ka mēs esam ļoti svarīgs fórums. Tagad vārds Eleonorai. Paldies, paldies. Es eh, arī vēlētos pievienoties visiem tiem, kuri uzteica kā referenti, tā arī ombūdu. Paldies Valesas kungam par viņa ieguldījumu šā ziņojuma sagatavošanā. Mana politiskā grupa vēlētos eh, piebilst, varbūt vai pielikt klāt vēl vienu momentu. Uh, Tie būs eh, vairāk priekšlikumi, bet mēs, protams, to iesniegsim kā oficiāls grozējums. Vispirmām kārtām, mūsuprāt, būtu ļoti labi, ja izdotos eh, uzlabot eh, ombūda darbu un sadarbību ar citiem, citām iesaistītajām pusēm. Piemēram, ombuds varētu vairāk izmantot sociālos mēdījus šajos medijos varētu iepazīstināt ar ombūdu profilu, profi, tajā varētu parādīt ombūdu profilu. Cits interesants eh, moments, ko vajadzētu uzteikt, ir tas, ka ombuds eh, varētu veicināt eh, uzticēšanās atjaunošanu Eiropas institūcijām, jo šajā brīdī šobrīd uh, dažādu taupības pasākumu dēļ, īpaši tas attiecās uz Eiropas dienvidiem, iedzīvotāju ticība institūcijām ir sašķobījusies. Par to mēs iesniegsim grozījumu. Cits um, piebildums desmitajā punktā. Domāju, ka šo desmito punktu vajadzētu nedaudz pamainīt. Doma ir laba, bet varbūt to varētu izteikt citiem vārdiem lai šajā punktā konkrēti parādītos tas, ka viens no iemesliem, kāpēc eh, kādā konkrētā jomā pieaug eh, sūdzību skaits, sūdzību skaits eh, par un uz Eiropas institūcijām, mums tad vajadzētu para, praud, paraudzīties, kuras tad ir tās jomas, kurās ir visvairāk sūdzību. Uh, Tad eh, mēs varētu labāk saprast iedzīvotāju bāžas un kas iedzīvotājiem visvairāk rūp. Tie būs mūsu grozījumi. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Un tagad Marijas kungs lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Es eh, arī vēlētos savu sakāmu sākt ar pateicības vārdiem Valesas kungam, jo ziņojums un tā sagatavošanas etapi ir bijis ļoti veiksmīgs. Šajā ziņojumā ir ļoti daudz labu, noderīgu lietu. Tas attiecās ne tikai uz tehnisko sadaļu, bet um, tajā ir ļoti labi salīdzvarots būtiskākās tēmas un prioritātes. Vēlētos varbūt uzsvērt uh, vairākus momentus. Moments, kuri ietekmē ombūdu darbu. Un eh, tas ir saistīts ar tā saucamo memorandumu, jo šie memorandumi ir institucionāli fórumi, kuros eh, trojka iejaucās, varbūt neiejaucās, nu bet iesaistās, un eh, tas ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Iedzīvotāju dzīves kvalitāti daudzos Eiropas reģionos piemēram, valstī, kur ir saņēmusi trojkas programmu izpildēji un eh, saskaņā ar, un kurai tiek, īst, kurai tiek sagatavots memorandums. Atcerēsimies, ka, piemēram, taupības pasākumi paši par sevi jau atstāja novārtā cilvēktiesības. Un es tiešām uzskatu, ka mums ir jāmēģina atrast daudz labāks veids, kā šis ziņojums varētu tikt īstenots dzīvē. Kā jau teicu, mēs iesniegsim vairākus grozējumus. Un visbeidzot, eh, jautājums par to, kas tad būtu pieņemams, akceptējams un kas vairs ne. Proti, ko mēs eh, pieņemam kā lūgumu rakstu un ko noraidam. Kāds tad būs eh, Eiropas Savienības lūgumu rakstu ietvars? Trojka ir šobrīd izveidoja sistēmu, kurā komisija var iejaukties tādu jautājumu sakārtošanai, kur agrāk bija ārpus komisijas darbības jomas. Tātad eh, es vēlētos zināt, kur tad komisija drīkst un var darboties, jo memorandumi ir uh, radījuši veselu virkni jaunu jomu, kurās šobrīd darbojas komisija. Nākamais eh, - interešu konflikts. Atcerieties, kad Umbūda ieradās šeit. Jau toreiz mēs runājām par interešu konfliktu un to, cik svarīgi ir no tādiem izvairīties. Bet eh, komisija, komisija ir jābūt tai institūcijai, kura aizsargā un iestājas par Eiropas Savienības interesēm, taču vienlaicīgi komisija pārstāv kreditorus kreditors tajās valstīs, kuras es jau pieminēju. Un eh, parlaments martā pieņēma īpašu ziņojumu par šo jēmu. Un eh, tad mēs runājām par ombudu īpašo jomu tieši šajā jomā. Un es domāju, ka šeit vēl ir daudz darāmā. Ombuds ir izteicis vairākas interesantas domas šajā jomā. Visbeidzot, ko ombuds eh, dara, vai ombuda institūcija pārskatīs vai vienkārši izvērtīs Eiropas centrālās bankas darbu? Eiropas centrālā banka ir tāds kā izpild darītājs mm, ekonomiskajai politikai. Un ņemot vērā to, ka Eiropas centrālā banka šobrīd iepērk valsts obligācijas Grieķijā un Itālijā, uh, tad eh, tā ir sava veida iejaukšanās šo valstu ekonomiskajā stabilitātē. Domāju, ka mums eh, izdosies rast risinājumu, jo tas ir ļoti svarīgi. Mm, mani vispār priecēja referenta teiktais. Prieksēdētāji Aukens kundze lūdzu. Paldies! Eh, es turpināšu manis iesākto tradīciju. Es šeit runāšu dāniski. Man ir pavisam vienkārši jautājums ombūtam. Un eh, mēs arī esam iesnieguši par šo jautājumu grozījumus. Vispirms vēlētos pateikties Valēsas kungam par, eh, par ziņojumu. Un arī vēlētos eh, pateikt, ka tagad mēs uzsvērsim, cik svarīgi ir caurskatāmība un atvērtība TTIP sarunās. Tas, ko mēs vēlamies zināt par TTIP ir tas, ko mēs vēl nezinām, un nevis, lai atvērtība attiektos uz tām jomām, ko mēs jau zinām. Šobrīd eh, Dānijas avīzē šodien es lasīju vienā avīzē, pareizā sakot, ir rakstīts, ka, jā, e, eh, tur ir cik eh, viena, viens punkts tēti pamaksā. maksā un komisija. Komisija jau nerunā nec par ekonomiku, nec par darba vietām. It kā runā, bet atklāt tomēr nē. Es uzskatu, ka mums ir jāzina daudz, daudz vairāk pie kā un ar ko tad mēs strādājam. Tāpēc eh, mani ļoti priecē tas, ka ombuds eh, tik ļoti uzsver to, cik svarīga ir caurskatāmība, atklātība, bet eh, to mums vajadzētu īstenot ikdienā. Pie tam uh, runa neiet tikai par eh, konkrēto tiesu. Es domāju, ka tas attiecās arī uz eh, tehniskajām detaļām, jo tehniskās detaļas eh, lielā mērā ietekmē visu mūsu dzīvi. Es uzskatu, ka tāpēc mums ir nepieciešama atklātība, mums ir nepieciešama kopprasība un pilsoņu iniciatīva. Ļoti svarīgs grozījums. Paldies, Dāniski saka priekšsēdētāji. Un tagad vēlētos dot vārdu Hesekampas kundzei. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties referentam par viņa ļoti skaidri sagatavoto ziņojumu, kas uh, norāda uz ombuda sniegto pievienoto vērtību. Jau noteiktu laiku pilsoņi vēršas pie ombuda un mums ir jānodrošina tas, lai viņus arī uzklausītu. Es gribēju runāt par uh, jautājumu, kā šie lēmumi tiek pildīti. Jau šobrīd 80% gadījumu lēmumi tiek pildīti, bet ko darīt tajos 20 procentos, kad netiek izpildīti šie lēmumi. Tas nozīmē, ka uh, tā ir slikta administrācija. Tātad 8 eh, es domāju, ka šajā gadījumā ir vēl zināms potenciāls, lai uzlabotu rekomendāciju izpildi. Uh, un esmu sagatavojusi arī grozījumus. Paldies, saka priekšsēdētāja. Komisijas pārstāvis ir zālē, bet nevēlas uzstāties par šo jautājumu. Un tādēļ es dodu atkal vārdu Valēsas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties visiem par laipnajiem vārdiem un pozitīvo vērtējumu. Es gribēju uzsvērt jautājumu par ombuda pilnvarām un par mūsu pilnvarām, un mums nevajadzētu pārkāpt šīs pilnvaras. Tāpat gribu informēt, ka rīt pulksten 12. beidzas grozījuma iesniegšanas termiņš, uh, Un esmu gatavs tātad pieņemt vēl visus papildu grozījumus, un pēc tam mēs tiksimies ar ēnu referentiem, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies uh, panākt labus kompromisus. Tas arī viss. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja. Es tikai Vēlreiz vēlējos atgādināt, ka rīt 12. Eh, novembrī pulksten 12. beidzas grozījuma iesniegšanas termiņš, pēc tam mēs izskatīsim šos grozījumus un balsosim 2. decembrī un uzklausīšana par ombudu notiks 2. decembra pēcpusdienā. Tāpat gribu izmantot iespēju dalīties ar jums informācija par to, ka mēs nosūtījām uh, vēstuli Eiropas parlamenta priekšprezidentam, lūdzot publicēt visus, uh, visu deputātu pārakstus Bet tagad ar šo informāciju, protams, var iepazīties, bet tikai noteiktā telpā šeit, šajā ēkā. Varbūt mēs varētu nosūtīt, nu, mani, teiksim, lai es nofotografēju šos parakstus un ievietoju pēc tam mūsu internetu mājaslapā. Bet, ja nu kāds vēlas tā rīkoties, tad mēs varam doties uz šo telpu, izlasīt šos parakstus kas ir parakstījies un iegūt informāciju šādā veidā, bet nu, tā nebija mūsu izpratne par pilnīgu atklātību, kad mēs šo vēstuli sagatavojām, bet nu, vismaz tas ir solis pareizā virzienā. Es domāju, ka līdz ar to mēs varam pabeigt 11. punkta izskatīšanu un pāriet atpakaļ pie lūguma rakstiem. Un 12. punkts ir 0873 2013 Eh, šo lūgumu rakstu ir iesniedzis Klods Kosts par plūdiem bez jē Francijā. Sveicu jūs eh, mūsu vidū un dodu vārdu jums. Liels paldies, ka dodat man vārdu, man tikai eh, nepieciešams dažas minūtes. Uh, priekšsēdētājs kundze četri bojā gājušie plūdu epizodēs 2014. gada septembrī Langdokā Rusiņonā, kad uh, nolīja 400 uh, mm nokrišņu. Un direktīvā par plūdu risku pārvaldību uh, nav uh, pietiekama uh, regulējuma. Nu, vai mēs varam iedomāties, ka kodola katastrofas gadījumā nekas netiktu darīts, lai novērstu šādu katastrīvu atkārtošanos. Bet atkar, attiecībā uz plūdiem direktīvā 2760 ir rakstīts, ka plūdi ir dabiskas parādības ko nevar novērst. Un tas nozīmē, ka tiek attaisnoti tie, kas izraisa šādus plūdus vai nu tīšām vai ar bezdarbību. To visu varētu novērst, ja būtu atbilstoša direktīva par plūdiem, kas uzlabotu pilsoņu aizsardzību Eiropas Savienībā, noskaidrojot, kādi ir riski un panākot, ka likumi un nolikumi tiek ievēroti, un to jau es prasu vairākus uh, gadus. Uh, Pēc 2004. gada 380. lūguma rakstā mani 340. lūguma rakstā es tikos ar uh, prezidentu Barozo, viņš mani uzklausīja, un uh, mēs uh, runājām par provizorisku izmeklēšanu, par Francijas valdības atbildību, par direktīvas izpildi, par riska analīzes veikšanu, par plūdu uh, cēloņiem. Eiropas komisija sekoja šim procesam, bet neveica izmeklēšanu. Un 2007. gada nekas netiek darīts, tagad esam jau 2014. gadā un vairāk nekā 6 miljoni Francijas pilsoņu, kam draud plūdi, un vēl lielākam skaitam Eiropas pilsoņu draud plūdu risks, bet nekas netiek darīts. Ir uh, arī ekspedīcija ar kuģi med, ir savākus pierādījums par, tā, par to, ka no piesārņojums iekļūst uh, jūrā plūdu rezultātā. Uh, Un tas, kas notiek bez jē, būtībā skar nevis vienu valsti, bet vairākas valstis, kuras cieš no šīm sekām. Un neviena valsts nevar teikt, es savā teritorijā daru, kas man ienāk prātā un nerūpējos par sekām. Jo jāpaturprātā, ka 90% gadījumu plūdus uh, plūdi ir izraisīti mākslīgi, pārveidojot bezvērtīgas zemes platības būvlaukumos. Un šādas katastrofas turpinās notikt, ja netiks apzināti riski. Un es pieprasu tiesības Eiropas pilsoņiem dzīvot drošībā, ņemot vērā, um, ka ir jāveic profilaktiski pasākumi, uh, apzinoties, ka notiek klimata pārmaiņas un ir jāveic pēc katras šādas uh, katastrofas uh, izvērtējums. Un tāpat uh, ir jāpanāk, lai līdzekļi, kas tiek piešķirti valstīm infrastruktūras attīstībai, netiktu uh, izmantoti, lai uh, uh, ierobežotu dabiskās uh, ūdeņu noteces, lai it kā veidotu uh, turisma objektus, pretēji tam, ko apgalvo Francijas varas iestādes, ka ir nodrošināta brīva palu ūdeņu noplūde, patiesībā ir Uh, ir, esot it kā izveidoti arī uh, nostiprinājumi piekrastē un no, noteku ūdeņu kanalizācija nekas nav darīts, lai novērstu plūdus. Eh, kopš uh, pirmā nāves gadījuma 95. gadā bez jā esmu ticies ar trim sarunu partneru grupām, tie, kas cieš no uh, plūdiem, tie, kas iedzīvojas no, no šādiem plūdiem, un uh, trešie, kas vispār ne par ko neinteresējas. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, tagad vārds komisijas pārstāvim. Thank you very much for the floor. Good afternoon to everyone. I would like to... Paldies. Es vēlos uh, jūs informēt par uh, komisijas komentāriem par šiem diviem uh, lūguma rakstiem, kas ir saņemti tātad 0873 un 0943 par uh, plūdu riska pārvaldību. Jā, šie riski ir nopietni, tie ir jāpārvalda. Eiropas tiesību akti nosaka pamatu saprātīgai risku pārvaldībai saistībā ar plūdiem. Tā ir 2007. gada 60. direktīva, kas uzliek dalību valstīm par pienākumu veikt provizorisku risku analīzi saistībā ar plūdiem un izstrādāt uh, plūdu riskas kartes līdz 2013. gada beigām. Balstoties uz šiem pētījumiem un šādu risku telpisko sadalījumu un prognozējamo intensitāti, ir uh, dalību valstīm pienākums izstrādāt riska pārvaldības plānus līdz 2015. gada beigām. Šādi pārvaldības plāni ietver uh, atbilstošus mērķus un pasākumus uh, plā, uh, plūdu riska pārvaldībai, lai novērstu šādu risku un lai mazinātu to negatīvo ietekmi. Šādu mērķu izvirsīšana ietilpst pārsvarā dalību valstu kompetencē un dalību valstīm, protams, ir jāņem vērā arī vietējie un reģionālie apstākļi. No iesniegtajiem dokumentiem, ko komisija līdz šim ir saņēmusi no Francijas varas iestādēm, gan ERO, gan OR, ORBA un no reģiona ap Bezjē, kā to norāda lūguma rakstiesniedzējs, riska kartē šie reģioni ir apzīmēti ar zināmu riska pakāpi, bet šobrīd vēl nav izstrādāti un iesniegti riska pārvaldības plāni, un mēs tādēļ nevaram spriest par to, kādā mērā šī informācija ir uh, iekļauta un kāda ir veicamo pasākumu prioritāte un kā šis konkrētais risks, kas ir saistīts ar šo teritoriju, tiks pārvaldīts saskaņā ar plānu. Bet es arī gribu norādīt, ka š, par šiem plāniem ir jāveic sabiedriskās konsultācijas un ka šie dokumenti būs publiski pieejami pēc to apstiprināšanas. Protams, var uh, būt arī kādi pasākumi, kas ietekmē orbas upes morfoloģiju un sedimentu pārnesi. To regulē tā saucamā uh, ūdens direktīva 62 tūkstoši, un šī direktīva prasa, lai uh, Francijas varas iestādes izveido upes gultnes pārvaldības, uh, upes basēnu pārvaldības plānus, ņemot vērā morfoloģiju un jāparedz arī pasākumi, kas nodrošinātu labu ūdens kvalitāti. Bet, eh, diemžēl, neesam saņēmuši no lūguma raksta iesniedzēja informāciju par to, ka Francijas eh, paredzētie pasākumi ir nepietiekami vai būtu pretrunā ar direktīvas izvirzīto mērķi. Mēs uzskatām, ka uz pieejamās informācijas pamata, mm, un, eh, ko iesnie, iesniedzis eh, lūgumraksta autors vai arī analizējot to kontekstā ar eh, plūdu direktīvu, mēs neuzskatām, tam, ka būtu kādi norādījumi uz to, ka Francijas valdība pārkāpt Eiropas Savienības tiesību aktus. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad es dodu vārdu kolēģiem un vienīgi Martēna kungs ir lūdzis vārdu. Lūdzu. Oui, merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji, kā francūzis. Es gan gribu teikt, ka lūguma raksta autors to ļoti labi pateica, šī problēma skar ne tikai Franciju, bet daudzas Eiropas valsts, šī problēma ir daudz plašāka un tā skar ne tikai Franciju. Tāpat ir jānorāda uz atbildību, kas gulstas uz varas iestādēm un it īpaši pašvaldībām, kuras sastāda teritoriālā plānojuma kartes un ir jāsauc arī pie atbildības vainīgie nevar pakļauties lobētāju uh, būvnieku spiedienam un ļaut būvēt, eh, kur vien ienāk prātā, neizvērtējot risku, un to arī atgādināja Kosta kungs ka šeit ir apdraudējums gan cilvēkiem, gan eh, apkārtējai videi. Es domāju, ka mums ir jāizgaismo šo plūdu reālās sekas, jārunā ne tikai par sekām, bet arī par cēloņiem. Un, diemžēl, uh, Manuprāt, nu, ir pienācis laiks ne tikai Francijai, bet visām Eiropas Savienības valstīm domāt par eh, šo atkārtoto plūdu cēloņiem, par to, kāds kaitējums ir nodarīts un jāizdara arī atbilstoši secinājumi. Un tieši šeit Briselē, un es pilnīgi oficiāli un stingri uh, saku, ka ir jāpadzem šie lobbyisti, pietiek vienreiz. Mēs esam politiķi un mums ir tagad jāsāk nodarboties ar šiem jautājumiem un ekonomiski un finansiāli apsvērumi neattaisno visu. Un cilvēkiem kā Kostas kungam un citiem plūdos cietušajiem ir tiesības uzzināt patiesību un lai Francijas valsts un pašvaldības pieņem atbilstošus lēmumus, lai Eiropas Savienība pieņem atbilstošus lēmumus, lai šāda situācija vairs neatkārtotos. Un ja man būtu vispār kāds vārds sakāms un būtu ieteikumi, tad es visus lobbyistus būtu padzinis no Briseles. Paldies, tagad vārds Margaritai Aukenai. Så lydes tiltalt på svensk. Jā, tā tad, e, tā kā jūs man uzrunājāt zviedru valodā, es tomēr turpināšu dāniski. Es uzskatu, ka būtu ļoti nopietni vērtējams tas, ka komisija saka, ka tā ir dalība valsts atbildība. Mums eh, Eiropā ir jādarbojas visiem kopā, jādarbojas kopā, lai izvairītos no plūdiem. Un eh, plūdu risks pieaug ļoti daudzām valstīm. Mums ir kaut kas jādara, kamēr mēs visi neesam aplūduši, lai nav tā, ka mēs postmortem kaut ko darām. Es uzskatu, ka vajadzētu pateikt skaidros vārdos, mēs nevaram turpināt kā līdz šim. Es burtiski pirms pāris dienām sazinājos, ar mani sazinājās kāds no Bulgārijas, kurš vēlējās iesniegt lūgumu rakstu, lai mēs dotos uz Bulgāriju tādā izmeklēšanas misijā, lai izmeklētu mežu izciršanu teritorijās, kurās tas ir plus mīnus aizliegts. Un eh, šobrīd eh, šīs teritorijas, kurās bija izcirsts mežs, ir pakļauts milzīgiem plūdiem. Tāpēc eh, nevaram teikt, ka tā ir tikai Francijas vai kādas citas atbildība plūdu ziņā. Nē, plūdi piemeklē mūs visus, un es domāju, ka mums vajadzētu šo lietu paturēt atvērtu, neslēgt lūgumrakstu. Monsieur Lavrier, s'il vous plaît. Lavrie kungs, paldies priekšsēdētājs kundze. Es neatgriezīšos pie kolēģu teiktā, pat ja es varbūt nepiekrītu kolēģi Eduārda Martēna politiskiem uzskatiem, tomēr piekrītu daļai tam, ko viņš teica par uh, šiem lobbyistiem, kuri uh, Uh, nu, viens no šiem uh, lobbyiem ir Francijas valsts, kas vēršas pie Eiropas Savienības un komisijas. Mūsu valsts pēdējo nedēļu laikā ir uh, stipri cietusi plūdos, un tagad Francijas politiķi pieprasa steidzamu Eiropas Savienības iejaukšanos palīdzību plūdu kontrolēšanas Uh, infrastruktūras uh, izbūves finansējumu un vajadzētu varbūt īstenot strateģiskāku pieeju, lai mēs gadu pēc gada nepiedzīvot šīs dramatiskās sekas, kad ir bojā gājušie, ir lieli ekonomiskie zaudējumi. Un, uh, manuprāt, netieši tas tomēr ir Franci komisijas ziņā, jo pēc tam Francijas valdība lūgs subsīdijas, lai pārvarētu plūdu sekas. Un otrs punkts eh, konkrētāk par Kosta kunga iesniegto lūgumu rakstu, lai gan es neesmu eh, īpašs speciālists. Uh, Eh, hidrotehnikas jautājumos runājot par šo Orbas upi, es domāju, ka vajadzētu vērsties arī pie Francijas valdības un prasīt atbildi uz Kosta kungu uzdotiem jautājumiem. Es nezinu, vai tas, kas šeit ir rakstīts atbilst patiesībai vai nē, bet nu viss grūtāk paciešams mūsu pilsoņiem ir tas, ka viņiem jāvēršās mūsu lūgumrakstu komitejā, kurā es esmu tikai uh, pieticīgs aizstājējs, nevis pilntiesīgs tās loceklis, un tad viņi saņem tādas jaukas atbildes, kur viņiem administrācijas pārstāvji atbild, un tad viņi gaida un nekādas konkrētas atbildes neseņem, un es domāju, ka nu mazākais, ko mēs varam darīt, ir panākt, lai Kosta kungs saņemtu skaidru atbildi, uh, Un es domāju, ka komisija, ja mēs, teiksim, nolēmtu slēgt vai neslēgt šo lūgumu rakstu, tad komisija vismaz varētu pieprasīt, lai Francijas valdība sniedz skaidru atbildi Kosta kungam. Ļoti labi. Lieliski, līdz ar to saraksts ir noslēdzies, runātājs saraksts ir noslēdzies par šo tēmu. Un lūk, es vēršos pie jums, Kostas kungs, lai jūs tad, nu, pastāstat mums, kādi ir gala secinājumi. Varbūt pavisam īsi, nu nevairāk kā divas minūtes lūdzu. Jā, priekšsādātāji, dāmas un kungi. nu, piemēram, visas šīs ūdens plūsmas pa upēm, tās pilnīgi noteikti traucē vispārējai ūdens apratei. Ir veikti arī pētījumi, piemēram, par šo ūdeņu ieplūšanu Vidusjūrā līdz pat uh, eh, Marukai tas ir ļoti plašu teritoriju ietekmējušs jautājums. Tāpēc tā nav tikai Francijas problēma, tā ir Eiropas problēma, pat visa vidusjūras baseina problēma. Tas arī viss, kas man sakāms. Es tikai vienkārši gribēju jums uz to visu norādīt. Paldies! Okay, so how to proceed? Nu tad, kā rīkoties? Es ierosinu luko atstāt lūgumu rakstu atvērtu saskaņā ar Margarētas vēlmi, nosūtīt vēstuli Francijas varas iestādēm, kurā norādām uz to, ko nu pat teica Lavrie kungs, un tad paplašināt aptvērumu saskaņā ar Martēna kunga vēlmi savukārt, citiem vārdiem sakot, lūksim papildus šim pētījumu arī no politikas departamenta, kas ir šeit šobrīd klāt talpā par upju baseinu kopumu un arī par plūdu pārvaldību, kas paredzēta attiecībā uz plūdu riska novēršanu. Nu, tad līdz ar to aptvērums palielinās. Runājam vairs ne tikai par šo šauro Francijas aptvērumu, bet gan, nu, pat par visu Eiropu, jo, jo, protams, tas ietvers arī citas valstis. Lūk, tā ierosina rīkoties. Vai varam tā darīt, ja jums ir kādi citi priekšlikumi? Vienojamies. Lieliski! Super! Nu, tad pāriem tālāk pie nākamā lūgumraksta. Tas ir lūgumraksts no nu, 13. darbu kārtības numurā. Lūk, 1484 šķērsvīta 2008. To iesniegusi Katrīna Lekonta. Un tur tiek runāts par trokšņa un atmosfēriskās un gaisa piesārņojumu ietekmi um, Šarda Gola lidostas tuvumā Um, iedzīvotājiem. Šķiet, ka lūgumraksts iesniedzēja ir tālpā, vai ne tā? Lūk, priecājos šeit redzēt, un jums vārds lūdzu. Mm, bonjour, madame la présidente. Labdien, priekšādātā dāmas un kungi! Liels paldies, ka esat piedāvā, pie, piešķīruši man iespēju izteikties, tā lai jums pastāstītu par to skaņas un ķīmi, ķīmi, ķīmisko vielu elli, ko es piedzīvoju ikdienas dzīvodam 18 km no Šaldegola lidosmas. Turklāt, protams, šī, visas šīs lidmašīnas, kas iet pāri, kā jūs zinat, tur ir, um, nu, pat tūkstoši metru augstumā virs mums pirms tās nosēž, tās šeit parādās pie, pie turklāt šīs, šis augstums virs mājām ir nevis samazināts, bet vēl pat pazemināts. Eh, es, protams, eh, nezinu tieši, cik lidmašīna lido pāri, to tā nav mana lieta, to es neskaitu, bet es tomēr pārstāvu visus iedzīvotājus, kas cieš no tā visa. Es vienkārši gribēju teikt, ka mm, tas, protams, ir saistīts ar gaisa satiksmes kontrolētājiem. Es dzīvoju šai mājā jau, nu, 60 gadus, esmu francūziete, es esmu centusies un brīdināt un cīnīties ar varas iestādēm jau no 1997. gada, kad, eh, nu, kad pievidu, piedzīvojam šo ļoti nepatīkumo pārsteigumu, kad eh, lidojumi sāka notikt tik ļoti zemu virs mūsu mājām jau 17 gadus esmu informējis visus pēc iespējas par šāda veida gaisa un satiksmes negatīvajām sekām. Tas ir neiespējami, nav ko elpot. Es turklāt visu šos gadus cīnos. Visi lēmumu pieņēmēji ir tikuši saņēmuši vēstules no maz par šo situāciju. Es uh, uzskatu, ka vairāk kā 400 lidmašīnas lido mums pāri ikdienas. Tas ir milzīgs troksnis, gandrīz kā vētra Eh, tas jebkuru labo omu pārvērš izmisumā, tas traucē emocionālai labklājībai, tas um, ietekmē, neļauj mums nesarunāties, ne, ne saklausīt vienam otru, mēs pat nevaram mierīgi lasīt grāmatas. Tas ir briesmīgi. Turklāt pastāv arī ķīmisko vielu piesārņojums. Tas ir pasliktinājies kopš 97. gada. Eh, šis eh, kerosīna smaka, no tās nav iespējams izvairzīties, tā ir visur. Jūs jau saprotat, ka šāda veida traucējumi mūs maz pamazītiņam vienkārši nogalina. Eh, jāsaka, tieši nolaišanās ir visgrūtāk e, uh, pārdzīvojamas. Kā jūs zinat, šie zemie augstumi tiek ar vien, sam, ar vien palielinas um, e, trokšņa skaņu. 900 metri ir ārkārtīgi mans. Derobjēna kungs, kas 2002. Eh, gadā bija transporta ministrs, um, saņēma eh, tāpat informāciju no, van, no manis, bet neko nedarīja. Man liekas, ļoti bezatbildīga rīcība. Dāmas un kungi, es zinu, ka jūs nevarat šobrīd izjust to, ko es jums aprakstu. Jūs to varat tikai darīt tad, ja jūs paši esat šādā situācijā. Un tāpat laikā, es domāju, ka jūs vismaz varat mēģināt iedomāties, ko tas nozīmē. Un cik ļoti mēs vēlamies aizsarg aizsargāt iedzīvotājs pret šo troksni. Ir ļoti daudz pētījumu veikti, un tiem pilnīgi noteikti ir konkrēti secinājumi. Tam ir neatgriezeniski ietekmes smadzenēm. Bet jāsaka, nu, vēl pagaidām mums nav tā, ka deguns aug ausu vietā, bet tas katrā ziņā mūs visus ļoti negatīvi ietekmē. Turklāt arī gaisa piesārņojums ir milzīgs. Tik uzstādīti arī, at, arī iekārtas um, trokšņa mērīšanai. Bet tas ne, tās, tie tik uz, tās tik uzstādīt vietās, kas nebūtu neats, Ehm, nav mājās, kur troksnis jūtams vairāk, bet gan sabiedriskajās telpās. Un līdz ar to rezultāti, protams, bija nepareizi, neatbilstīgi. Es guļu pirmā stāvā guļamistabā savā mājā, un jāsaka, 2007. gadā pārvācos faktiski uz pagrabu, uz mazu um, talpu ar labāku skaņas izolāciju, ir pavisam maziņu lodziņu, bet rezultātā, protams, man trūks tur gaisa. Jau tāpat šīs istabas izbūve man maksāja vairāk kā 10 tūkstoši eiro. Kā gan varas iestādes var šādā veidā ignorēt visus, visu informāciju par tādām situācijām kā manējā? Es neesmu vienīgā ierīdzīvotāja, kas dzīvo vēl tuvāk pie skrēceļiem, pie lidostas, un kuriem pat ar dubulto, dubultā stikla logiem nav, nav bijis iespējams īpaši samazināt šo troksni. Dāmas un kungi, Francija taču šādā veidā neievēro direktīvas, kas pieņemsies Eiropas Savienībā par trokšņu un e, ķimisko vielu piesārņojumu no gaisa transporta. 17 gadus savas dzīves esmu veltījis, lai cīnītos pret šiem kaitējumiem, kas ar katru brīdi pieaug. Kā vispār var to izvērtēt? Juridiski instrumenti, jāsaka, vienmēr tiek uh, kaut kādā veidā apieti. Visa veida politiskie spēki ir centušies tos izmantot ļaunprātīgi. 24. pants, piemēram, starptautiskajā cilvēktiesību deklarācijā ANO paredz, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uz atpūtu. 8. pants Eiropas cilvēktiesību konvencijā vai, piemēram, 2002. gada 30. direktīva, kas tika pieņemta 2012. gada 26. martā, kur tiek runāts par um, tāda veida pasākumu ierobežojumu, kas rada troksni um, lidostās Eiropas Savienībā. Uh, Ir taču arī jāaizsargā vīde saskaņā ar iekšējā tirgus prasībām Eiropas Savienībā. Pirmais pants vīdes hārtā, kas tika pieņemta 2005. gadā e, Francijā, tur tiek teikts, ka katram ir tiesības dzīvot līdzsvarotā vidē, ievērot veselības prasības. Tāpat arī 110. pants vides kodeksā kur tiek teikts, ka lūk ir tiesību uz veselīgu vidi arī tiem, kas dzīvo pilsētu vidē un lauku vidū. Visi šie teksti šķiet pilnībā tiek ignorēti, tie ne, nu, normas netiek ievērotas un piesārņojums kļūst arvien lielāks. Gaisa statiksmes attīstība nevar turpināties šādā veidā, traucējot pilnīgi, traucējot iedzīvotāju dzīvi. Uh, Šis jautājums jāskata starptautiskā vidē. Es pateicos par uzmanību un ceru patiešām, ka var reiķināties ar jūsu atbalstu savūs, savā tālākā rīcībā. Es tāpat arī gribu norādīt, ka tas, ko šeit aprakstu, neapraksta to milzīgo traģēdiju, ko piedzīvo iedzīvotāju uz viedas. Tas ir milzīgs traucējums visiem iedzīvotājiem. Tā burtiski ir tāda lēna slepkavība, viņiem vairs nav, pie, viņi vairs nevar negulēt, neatpūsties, ne baudīt tīru gaisu. Kundz, es tiešām jūtu, ka jūs esat darījuši ļoti daudz. Tagad vēršos pie komisijas. Beržere kungs, lūdzu. Parole est à vous. Jums vārds. Much, uh, uh Priekšādātāji, paldies. Nu, ja ļausiet, es runāšu par trokšņa piesārņojuma aspektu šai lūgumrakstam, pēc tam mans kolēģis, ja ļausiet, izteiksies par gaisa kvalitāti. Pirmām kārtām gribu jums apliecināt, ka Eiropas komisija ļoti lielu uzmanību pievērš ES pilsoņa aizsardzībai saistībā ar um, vides problēmām un to starp arī trokšņu piesārņojumu. Mēs ļoti labi apzināmies, cik negatīvi ietekmi troksnim var būt uz cilvēku veselību. Atgādināšu rīcības programmu Eiropas Savienībā. Tur esam uzņemšies skaidru saistības, ka vēlamies būtīgi, būtiski samazināt trokšņu piesārņojumu Eiropas Savienībā. Turklāt šobrīd strādājam pie pasaules, ar Pasaules veselības organizāciju, lai pārskatītu to, ko saucam par nakts trokšņa vadlīnijām Eiropā. E, tā rezultātā piedāvāsim papildus e, informāciju par tiem skaitījumiem veselībai, ko rada trokšņa piesārņojums naktī. Bet atgriežoties pie ES tiesību aktiem, kas ir jau spēkā šajā jomā, uh, Vērtējums un trokšņa pārvaldība vidē tiek regulēta ar tā saukto vides trokšņa direktīvu 2002. gadā tā tika pieņemta. Un saskaņā ar šo direktīvu par, ir divi galvenie noteikumi dalībvalstīm, respektīvi tām ir jāsagatavo trokšņa kartas, tām respektīvi ir jāmēra troksnis, jānovēro tas, jārada trokšņa kartas, un otrām kārtām otrs posms, pamatojoties uz šādu strateģiskā trokšņa karti, tām ir jāsagatavo rīcības plāns kas ļauj šo tru, vidas troksni pārvaldīt. Šai kontekstā ļoti svarīgi atcerēties, ka direktīva atstāja dalībvalsts ziņā to lēmumu pieņemšanu par kādas ir sliekšņu vērtības, lai tās sāktu rīkoties. Turklāt direktīva dalībvalstu ziņā atstāja arī jautājumu par to, kāda veida mēru šādā plānā iekļaut kas attiecas uz šo ļoti konkrēto gadījumu, respektīvi Šarla de Gaulle lidostu Francijā. Te jāsaka, ka Francija līdz šim patiešām ir sagatavojusi trokšņa karti reģionam. Šī trokšņa karti ir nodot arī komisijai un padarī, publiskota tā, ka sabiedrība to varēja sa saņemt 2014. gadā. Tur skaidri redzams, ka lūk šādā veidā direktīvas prasības tiek izpildītas. Tā kā Francija tomēr nav iesniegusi līdz šim nekādu rīcības plānu, kuras kas būtu jābalst uz šādu plānu. Komisija ir nosūtījusi oficiālu vēstuli Francijas varas iestādēm, un saskaņā ar šo oficiālo brīdinājumu eh, Francija, saņemot šo brīdinājumu, Francija 2014. gadā informēja komisiju, ka rīcības plāns, jeb otrs posms attiecībā uz lidostu pastāv, bet tikai uzmetuma formā, un šobrīd tā, nu, par to notiek publiskās konsultācijas, kas, protams, ir arī direktīvas viena no prasībām. Uh, Komisija pilnīgi noteikti sekos uzmanīgi šai situācijai un līdz brīdim, kamēr redzēsim, ka tiešām ir šāds gala rīcības plāns sastādēts atbilstīgi prasībām. Tāpat laikā gribu atkārtot lūko, komisija nevarēs ietekmēt tos to, kādus pasākums Francija izvēlas pieņemt un iekļaut šādā rīcības plānā par vides trokšņa direktīvu runājot, pavisam īsti gribu pieminēt vēl vienu direktīvu direktīvu. 2002. Eh, gadā 30. direktīva. Tur tiek runāts par noteikumiem attiecībā uz ar troksni saistītu aparātu un iekārtu izmantošanu lidostā un to tomā. Šajā direktīvā prasīts, lai dalībvalstis pieņem līdzsvarotu pieeju tajā brīdī, kad strādā pie trokšņa jautājumiem lidostās, kurās ir būtiska satiksme. Tas nozīmē realtātē, ka dal, lidostām, kur pastāv trokšņa problēma, dalību valstīm ir ļauts ieviest virkni darbības ierobežojumu. Tostarp arī, piemēram, eh, skaļu lidaparātu eh, izslēgšana no aprites un tam līdzīgi. Visas šīs procedūras ļauj uh, pēc iespējas samazināt ietekmi uz vidi, pēc iespējas efektīvākā veidā. Ir ārkārtīgi svarīgi arī teikt, ka Francijas varas iestādes ir pieņēmuši šādus troksni mazinošus mērus saskaņā ar šo direktīvu. Komisija nesen pārskatīja šo direktīvu, drīz stāsies spēkā jaunā direktīva 2016. gada 1. janvārī, un ar šiem jauniem tiesību aktiem, tā tagad būs regula, tiks spēcināta veselības izvērtējama loma tajā brīdī, kad tiek ieviesti ar troksni, troksni radošu iekārtu eh, darbināšanas ierobežojumi. Bet tālāk došu vārdu kolēģim, lai viņš runā par gaisa piesārņiem, respektīvi piesārņiem, kas rodas no ķīmiskavielam. Tā kā mums vairs nav īsti laika, gribu teikt jums lielu paldies un gribu kolēģus eh, atsaukt, lūgt izskatīt komisijas rakstisko atbildi. Tas ir tāds ļoti tieši un skaidrs paskaidrojums, kur teikts, ka lūk vēstuli Francijas varas iestādēm ir nosūtīta, bet pēc tam nekas nav noticis, komisija nav saņēmusi mums nekādu veidu rīcības plānu kopsavilkumu līdz 2014. gada februārim, kaut gan Francijas varas iestādēm tas bija jāizdara jau līdz 2013. gada beigām. Tāpēc es domāju, ka mēs varam skatīties uz šiem rakstiskajiem dokumentiem, tajos meklēt atbildes, jo mums patiešām vairs īsti nav laika. Tālāk gribētu uzsākt diskusijas, dot vārdu kolēģiem. Pirmā izteiksies Pīters Kunz, lūdzu. <clears throat> Jestem za tym, żeby znajdować rozwiązania, które są realne. Paldies! Es domāju, ka mums tiešām jāspēj rast tāds reāls risinājums šim jautājumam. Mēs, protams, nevaram tagad regulēt lidostu, bet jāpatur vērā, prātā arī šie tehniskie nosacījumi, jo galā mums ir jādomā par drošību, par drošumu, arī attiecībā uz lidojumiem Polijā. Uh, bija diezgan līdzīga problēma. Tika celta lidosta salīdzinoši stūp pie Varšavas centra. Nu, un, protams, ka tas bija ļoti skaļš pasākums. Es toreiz arī iesaistījos darbā pie eh, šīs projekta regulēšanas. Ļoti daudz eh, iedzīvotāji dzīvoja tajā teritorijā, kur eh, šī lidosta tika celta, viņi saņēma kompensāciju no polijas varas iestādēm un varēja izvēlēties dzīvot citur. Manuprāt, risinājums bija apmierinošs. Viss katrā ziņā šķiet, ka viņi paši arī bija apmierināti ar šādu risinājumu. Nu, es nevaru slēpt, ka šāda veida lūgumraksti eh, varētu tikt iesniegt burtiski ļoti lielā skaitā, bet kam tad šeit ir pilnvers, kādi soļi jāspar un kam? Varbūt drīzāk ir jāvērš pie Francijas valsts un jāprasa kompensācija par kaitējumiem veselībai. Uh, vai par, piemēram, labklājības eh, kaitējumiem, jo, protams, ka eh, zeme pie lidostas teritorija mm, robežām arī zaudē vērtību. Tā tad ir jābūt kaut kādiem tālākiem eh, soļiem, varbūt iespējams nosūtīt lūk šādu pieprasījumu par kompensāciju un tad tālāk sekot nogam. Varbūt tas būtu ātrāk iespējams, nebūtu bijis jāgaida šādi 17 gadi. Varbūt tas būtu vienkāršāks un arī realistiskāks risinājums. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu Datī kundzei. Es gan viņu tieši neredzu, bet varbūt man jāceļas kājas un tad es viņu ieraudzīšu. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz, kas jau ļoti labi un pareizi tika pateikts. Taisnība, ka gaisa kvalitāte ir ārkārtīgi problemātisks jautājums. Es redzēju, ka lūgumraksts iesniedzēja ir ļoti emocionāli un ir iesaistīties šajā darbā, bet eh, no tā cieši daudz iedzīvotāji. Visi šie uh, viss šis piesārņojums un tā ietekme uz veselību ir ļoti reāla un traģiska. Turklāt gaisa kvalitāte ir ļoti liela problēma vidas aizsardzības aktivitācijām, tas, protams, saistīts arī klimata pārmaiņām un tam līdzīgi. Tie, kas dzīvo tomā pie Rosija lidostas, viņi uh, cieš ne tikai no gaisa piesārņojuma, bet arī no trokšņa piesārņojuma. Uh, lidostas darbība ir ļoti skaļa līdz pat uh, eh, 5 km rādījusā, kur iedzīvotāji dzīvo saskaņā ar izstrādāto platformu ir jau kopīgā darbā apvienojušās apmēram 118 komunas un cenšas uh, panākt to, ka šis piesārņojums tiek samazināts. Un tāpēc ir ļoti labi, ka atbalstām šo iniciatīvu, atbalstam visu veidu iniciatīvas, kas saistīts ar šo lietu, tā lai kop, kopumā varētu gaisa piesaņems tikt samazināts un gaisa kvalitāte uzlabota. No šī skatu punkta raugoties, es Lekons kundzes eh, lūgumrakstu uzskatu par ļoti svarīgu, jo galu galā kaitējums veselībai ir ļoti reāls. Trokšņa piesārņojums rada milzīgu kaitējumu sabiedrības veselībai. Mm Vairāk kā 44% iedzīvotāju uh, vēlas pārvākties, tas nav atbilstīgi. Komisija ir jāpārliecinās, ka tiek ievērots ēst tiesību normas un mūsu pilsoņi tiktu aizsargāti. Gal galā tas ir tas, ko mēs esam iedzīvotājiem parādā. Paldies! Thank you very much! Liels paldies, saka priekšādētāji! Domāju, ka tā kā mums patiešām vairs nav laika un tā kā lūguma raksts iesniedzēja Lekontas kundze jau eh, runāja diezgan ilgi un plaši, mēs varbūt varētu vienkārši noslēgt darbu pie šī jautājuma. Un saskaņā ar to, ko dzirdēju no komisijas, nu, man liekas, viss ir ļoti vienkārši. Lūguma raksts jāpatur atvērts līdz pat brīdim, kamēr Francijas varas iestādes beidzot iesniedz atbilstīgu atbildi Eiropas komisijai. Viņi ir to apsolījuši izdarīt. Uh, 2013. 13. gada decembrī šāds solījums nāca, bet komisija joprojām nav saņēmusi šādu rīcības plānu kopsavilkumu. Un nav tas saņemts līdz brīdim, kamēr, kad tā nāca klējā ar atbildi mums, kas bija šī gada februārī. Nu, jau ir novembrs. Nu, patiešām vairs jau uh, nemaz nav palicis laika, un tāpēc es ierosinu lūgo. Atstājam šo lūgumu rakstu atvērtu. Un katru reizi, un lai kad arī komisija nesaņemtu šo kopsavilkumu no Francijas varas iestādēm, mēs lūgumrakstu komitejā vēlētos labprāt saņemt kopiju no, no šāda plāna. Turklāt mēs paši arī varētu nosūtīt varas iestādēm lē, vēstuli, kurā mēs paustu bažas par piesārņojumu līm, līmeni lidostas e, apkaimē. Vai mēs varam tad virzīties tālāk? Ja klusējat, tad to, šo klusēšanu uzskatīšu par piekrišanu lieliski. Nu, tad tādā gadījumā priekšsēdētāja turpina labi, tomēr jūs vēlēties izteikties. Jā, kāds man uzdeva jautājumu, vai esmu paredzējusi kādus citus pasākums. Jā, esmu paredzējusi iesniegt sūdzību arī Francijā tiesā. Uh, Esmu pārliecināts, saka priekšstādātāji, ka esat izdarījis visu iespējam. Nu, to vienkārši nevar izdzīvot 17 gadu laikā. Es nezinu, cik ilgi es vēl izturēšu, vairs neesmu jauna, tā kā es gribu rīkoties pēc iespējas efektīvi. Paldies, kundze, un mēs turpināsim darbu, saka priekšsēdētāji. Cerams, ka mums izdosies rast risinājumu kopīgiem spēkiem ar komisijas atbalstu un ar Francijas valdību. Tagad uh, turpinam darba kārtības izskatīšanu, un tas ir 17.07.2013. gada Sabienas Kurjo Maknīlas uh, eh, iesniegtais lūgumraksts pār bērnu adopciju, adoptēšanu bez eh, viņu vecāku piekrišanas. Un tas attiecās arī uz eh, Roja Foksa iesniegto lūgumu rakstu par eh, piespiedu adoptēšanu apvienotajā karalistē. Šeit jālūdzu, lūdzu. Un dodu vārdu jums, jā, mēs esam saņēmuši vēstuli vēstuli, ko 2016. gadā mums ir atsūtījusi ministrija. Mēs to esam, iz, mēs to esam aizsūtījuši visiem deputātiem. Bet tagad eh, dodu vārdu jums. Sabīna Kurjo Maknīla. It's, it's, yeah, okay. Good afternoon. My name Labvakar, mani sauc Sabīna, kurio, tas ir, Sabīna ir vācu vārds, kurio ir slāvu uzvārds, un es aprecējos ar Skotu, es tomēr izvēlējos paturēt savu Vācijas pilsonību. Un tagad Makenzi draugu asociācijas vārdā es šeit runāju. Makenzi draugi ir. Uh, juridiska padomdevēja, kuri palīdz eh, ģimeņu problēmu risināšanai tiesās visos līmeņos. Mēs eh, galvenokārt iestājāmies par sabiedrības interesēm, līdz ar to mēs varbūt netik daudz iesaistamies individuālu gadījumu risināšanā, un tomēr esam eh, sagatavojuši pētījumu, uh, ar kur palīdzību mēs kartējam piespiedu adoptēšanu apvienotajā karalistē. Pēc e, mūsu sagatavotās e, statistikas, e, statistikas e, tabulas ir notikuši vairāk notikumu, piemēram, ir organizēta arī kon konference, uh, Un eh, mēs esam apkopojuši 30 gadījumus, kad vecākiem ir atņemti bērni. Tā tad eh, tas nav tikai ziņojums, kuru mēs sagatavojām, tas ir arī dosie, kur esam nopublicējuši internetā un kurš ir 12 lapušu garš. Vēl bez tam mēs esam paredzējuši savākt pārakstus un eh, pēdējais parakstu vākšanas posms ļāva mums savākt 8000 parā, parādus. Tātad, eh, dodoties tā saucamajās lauku vizītēs, ir ļoti daudz vecāku, kuri cer, ka viņiem bērni tiks atgriezti. Tātad, eh, sešas minūtes esmu runājusi vairākās televīzijas eh, programmās, un tad Eiropa man atbildēja, mēs nevaram jums palīdzēt Un arī jūs teicāt, ka komiteja tā kā neko nevar darīt, komisija neko nevar darīt. Tomēr vienlaicīgi es esmu runājusi ar portugāļu izcelsmes vecākiem, kuriem atņēma piecus vecākus, piecus bērnus šos vecākus eh, apcietināja Linkumšīrā un eh, viņiem piespieda apteikties tā kā no bērniem. Divi jaunākie šo portugāļu bērni ir adoti adopcijai. 17. aprīlī pēc komitejas sēdes padome un vēstniecības atašais tikās ar Linkonšīlas padomi un vecākiem apsolīja, ka bērni tiks nodot portugāļu varas iestāžu rokās, institūciju rokās. Tas tomēr vēl joprojām nav noticis. Tomēr tēvs kopš šī gadījuma ir zaudējis jau divas reizes savu darbu, jo sociālajie darbinieki zvana darba devējiem un pastāst, ko šis tēvs ir tā kā sastrādījis. Šie vecāki ir um, vēlas redzēt savus bērnus, bet uh, vēl vienā gadījumā tēvam nebija iespējams, uh, iespējams tikties ar savu dēlu, Viņam to neļāva un viņš mēģināja atņemt sev dzīvību un līdzīgs gadījums mēs redzam arī Velsā. Makenzija draugi, kuri ir atbraukuši man līdzi uz Briselu šī asociācija, mēs e, runājam arī par veselu virkni citu gadījumu un par to, ko darīt. Džons Hemings ir arī izteicis e, un iesniedz tā kā prasību par savu par šo situāciju, kad viņam ir jādodas uz Briseli un jāstrādā. Viņš e, griezās pie manis, lai es savukārt uzrunātu starptautisko savienību, sabiedrību. Tas, ka ārvalstu pilsoņu bērni tiek pakļauti adopcijai Anglijā, kurā viņi tiks audzināti citā kultūrā, citā uh, reliģijā, citā varbūt etniskajā situācijā. Tas pats, um, piemēram, uh, attiecās uz vienu slovāku gadījumu un divi bērni, divi dēli uh, pēc 920 dienām tika adoti vecākiem. Uh, Džons eh, Fem Hemings runā par simtiem gadījumu, kad eh, gadījumi ir nonākuši īrijā. Tiek runāts arī par jaunu puisi, jaunu zēnu, kura vecāka ir cietumā un kuram ir vēzis. Apvienotā karaliste tā tad izseko apvienotās karalistas um, pilsonēm un viņu rīcībai citās valstīs. Šajā konferencē mēs runājam par 2012. gada uh, Eiropas padomas lēmumiem par to, kā tas atbilst uh, cilvēku tiesībām. Un uh, Tātad šī ir šī te plaisa starp realitāti un e, jurisprudence un tiesu sistēma, un es tiešām ceru, ka komisija kaut ko darīs. Jo man ir radies iespējas, ka e, komisija ar šiem upuriem pietiekami nesadarbojās. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad e, došu vārdu komisijai, un Natālija Stokala šeit, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es e, vēlētos pateikties Kurjo Maknēlas kundzei par ļoti detalizēto prezentāciju. Kā jūs teicāt, e, par šiem jautājumiem mēs diskutējām jau marta lūgumrakstu komitejas sēdē, un, protams, komisija par visiem šiem gadījumiem zina. Visi lēmumi, kas attiecās uz bērniem, ir jāpieņem tikai un vienīgi bērna interesēs. Tāpēc eh, neatkārtošos, ko teica mana kolēģi jau Marta sanāksmē. Mums ir bijusi vesela virkne ēpasta sarakstas, un kolēģi jau jums ir izsakojis teikuši savas domas, un es arī neatkārtošu tās oficiālās atbildes, kas jums ir sniegtas jūsu lūgumrakstam. E, es tikai vēlējos atgādināt, ka jā, mēs atkal un atkal atgājam, atgriežamies pie tā paša, bet man tomēr ir jārunā, jo jūs man uzdodat jautājumu ņemot vērā šā jautājuma nopietnību, neatkarīgi no tā, vai mums ir kompetence šā jautājuma lemšanā vai ne, mēs esam griežies pie Lielbritānijas atbilstīgajām varas iestādēm. Un šeit atkal man ir jāpiemina vēstuli, kur pieminēja jau prieksēdētājs kundze. Visos gadījumos bērnam vislabākajam ir jābūt pirmajā vietā. Ja vien iespējams, bērniem, protams, ir jādzīvo pie vecākiem un ģimenēm ir jāsniedz viss tām nepieciešamais atbalsts, lai tās varētu dzīvot kopā un audzināt savus bērnus. Iespējams, ka jums radies cits iespējas un tomēr. Tas jau izskanēja man kolēģi teikšajā, teiktajā. Mēs varbūt varam vēlreiz tikties un detalizēti izdiskutēt šos bērnu jautājumus. Šajā sēdē varētu piedalīties arī mani kolēģi, kur īpaši nodarbojas ar bērnu tiesību jautājumiem. Arī vadlīnijas, kas runā par labāku bērnu aizsardzību, ir būtiski pieminēt. Un šajā sēdē mēs varētu uzaicināt arī kolēģis, kur nodarbosies ar Briseles divu regulas pārskatīšanu. Tāpēc šajā sanāksmē es domāju, ka mums izdosies skatīt un izvērtīt iespējamos risinājumus. Paldies! Un tagad uh, vārds kolēģiem. Kuras kundze pirmā? Paldies, priekšsēdētājs kundze! runājot par eh, gadījumiem, kuros ir iesaistīti bērni būtu tikai un vienīgi gudri paraudzīties uz tiem principiem, kur tiek piemēroti visā pasaulē. Jo, protams, ka nav nekā svētāka kā bērnu saiknēm ar saviem vecākiem. Un eh, ik viens, kurš eh, šeit sēž, jau to saprot. Mums tomēr ir jārod risinājumi, iespējamu risinājumu, ko darīt šeit pieminētajos gadījumos. Ir ļoti svarīgi saglabāt bērnu un vecāku saikni. Pat tad, ja bērnu vecāki atrodas cietumā, bērnam ir jāsaglabā saikne ar pārējiem ģimenes locekļiem, jo bērns jau nav atbildīgs par vecāku kļūdām. Es domāju, ka šis princips ir jāievēro, jo tas arī palīdzēs mums lemt viedi. Bērnam vislabākais šis princips ir jāsaglabā un jāievēro vienmēr. Vēl bez tam Šo principu dar atcerēties arī citos gadījumos, arī citās jomās un politikas jomās, visos gadījumos, kad ir iesaistīti bērni. Mums ļoti uzmanīgi ir jāizskata visi jautājumi, īpaši mūsu petī komitejā mums ir ļoti uzmanīgi jāizskata visi šie momenti, un mums ir jāskatās tādā kā plašākā skatījumā. Tāpēc eh, mums ir jāskatās uz šo situāciju pēc iespējas eh, plašāk, no nu, pēc iespējas vairāk skatu punktiem. Eh, šeit jau izskanēja, ka uh, ir gadījumi, kuros tiek piemērots dažādas jurisdikcijas, jo ģimene nāk no vienas valsts, bērns atrodas vai dzimis citā un tā tālāk. Mūsu komiteja tomēr vajadzētu palīdzēt šādos gadījumos. Mēs, protams, varam griezties pie attiecīgās valsts uh, tiesību sargājošajām iestādēm ar saviem ieteikumiem, un šķiet, ka komisija to arī mēģina darīt. Šķiet, ka tas arī būs, būs mūsu ieteikums, kā komisijai tālāk strādāt. Piemēram, gadījumos, kad bērni tiek gadot adopcijai bez vecāku piekrišanas. Bieži šāda situācija skār tieši imigrantu ģimenes, kuriem ir ekonomiskas dabas problēmas un kuriem nav tīri ekonomiski, tīri finansiāli iespējams iesniegt sūdzību vai apelāciju tiesā. Un es ceru, priekšsēdētājs kundze, ka mums izdosies šo jautājumu atrasināt un arī komisija mums sniegs savas idejas. Nākamā iesniegtā, iesniegtais lūgunoksts ir Janopulus kunga uh, kunga iesniegtā, iesniegtais lūguma raksts 1156, un tas arī runā par līdzīgiem jautājumiem. Un eh, mēs esam dzirdējuši jau uh, Kipras tieslietu ministrijas atbildi. Es uh, zinu, ka tā ir pietiekami sarežģīta situācija, jo Eiropas Savienībai šajos jautājumos nav nekas sakāms. Uh, un šī joma uz to neatiec neviena regula un direktīvas. Un tomēr ņemot vērā to, cik šis jautājums ir sāpīgs, vienmēr ir jāņem vērā bērnam vislabākais princips. Tas ir galvenais. Un, protams, ka gadījumi viens no otra atšķirās. Un mums noteikti vajadzētu atcerēties, ka bērnam jābūt pirmajā vietā. Uh, E, jāsaka, ka nē, ja Napulis kungs ir e, tālāk darba kārtībā, bet noteikti mēs e, izskatīsim arī viņa sāpi. Tagad dodu vārdu Kjertenai Dolniks kundzei. Paldies! I'd like to, um... Paldies! Es vispirms vēlētos uh, teikt, ka mums jāatcerās šorīt pieņemtais lēmums par to, ka lūgumraksti par bērniem ir jāizskata uh, prioritāri un pātrinātā procedūrā, jo uh, šie lēmumi tiešām ir ļoti būtiski. Tāpat es uh, vēlētos uh, Uh, skatīt šo jautājumu plašākā kontekstā, kāda ir situācija apvienotā karalistē par uh, to, ka ir bāžas par uh, bērnu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, par to, uh, ņemot vērā negatīvo pieredzi ar uh, uh, bāreņu patvērsmēm pagātnē. Tātad šis jautājums ir arī ļoti emocionāls. Un, manuprāt, mums ir eh, jāuzņemas atbildība, ja ir kādi pierādījumi tam, ka ir eh, problēmas bērnu adaptācijas jomā, tad pret šo, eh, šo, šīm problēmām jāizturas ļoti nopietni, jo visos šādos gadījumos prioritāte ir jābūt bērna interesēm. Apvienotā karaliste jau ir atbildējusi iepriekš uh, lūgumrakstu komitejai un ir izskaidrojusi savu uh, skatījumu uz tiesisko regulējumu. Bet, uh, nu, visi šie lūgumraksti liecina par to, ka kaut kas tomēr nav kārtībā, ka situācija ir uh, satraucoša. Un es piekrītu iepriekšējai runātāji, ka mums šī problēma jāskat plašākā kontekstā, domājot ne tikai par apvienoto karalisti, bet par Eiropu kopumā, e, kā nodrošināt bērnu tiesību aizsardzību um, adopcijas procesā. Un uh, e, komisija norādīja, ka šī kompetence ir uh, dalību valstu jautājums. Es domāju, ka mums būtu jāpieprasa padziļināt, izpētīt uh, apvienotā karalistē notiekošo un kā būtu jāorganizē sanāksme, kurā piedalītos atbildīgās personas. Un uh, šis jautājums, protams, ir ļoti delikāts, tā tas arī ir jārisina un Manuprāt, apvienotai karalistē būtu jāsniedz detalizētāk atbildi, tīpaši par šīm konkrētajām lietām. Un uh, ir jāizpēta bērnu tiesība aizsardzības situācija eh, apvienotā karalistē, tāpat ir jārunā par to, vai tie ir ievērota Eiropas cilvēku tiesību konvencija. Un uh, Šeit tiešām ir jautājums par Eiropas Savienības atbildību pārobežu lietās. Nepastāv Eiropas Savienībā mehānisma, lai risinātu adopcijas lietas. Mans otrais ieteikums būtu, ka mums būtu jālūdz juridisko lietu komitejas atzinums par to, kā risināt bērnu aizsardzības un adopcijas lietas pārobežu režīmā. Un uh, tas būtu uh, jāsaskaņo ar Briseles divi regulas pārskatīšanu. Paldies! Renāte Vēbere, paldies, priekšsēdētāji, es sādzīšos, ka šī ir pirmā reize, kad dzirdu par tādām lietām, kas notiek apvienotā karalistē. Tagad, 2014. gadā, kad es dzirdu par šādiem gadījumiem, drīzāk nāk prātā Argentīna vai Čīle Pinočeta režīma laikā, kad simtiem bērnu tika piespiedu kārtā adoptēti, kad viņu vecāki it kā pazuda. Nu jā. Eh, šis jautājums ir delikāts Eiropas eh, Savienības dalību valstī apvienotai karalistē, ja tagad 2014. gadā, bet es tomēr domāju, ka šie jautājumi ir noteikti jāizmeklē. Šīs lietas ir jāizmeklē un jārisina situācija katrā atsevišķā gadījumā. Tāpat atzīšos, ka man ir bijuši vienmēr iebildumi pret šo ideju par bērna labākajām interesēm, jo tas jau ir ļoti subjektīvi un uh, rezultāts ir atkarīgs no tā, kurš pieņem lēmumu par to, kas tad ir bērna interesēs. Var būt kaut kāds objektīvāks kritērijs būtu neapdraudēt bērna uh, intereses un uh, attīstības iespējas. Bet man ir vēl viens jautājums. Ja mēs runājam par adopciju, vai šeit ir runa par klasisku adopciju vai par nodošanu aprūpē. Tas ir kā nodot bērnu kā, kāda cilvēka aprūpē uz iebežu, ierobežot laika periodu un par adopciju vai adopcijas gadījumā ir nepieciešams tiesas lēmums un vecāku piekrišana. Paldies! Jā, priekšsēdētāji, tieši tas jau notiek bez vecāku piekrišanas. Es ierosinu paskatīties 14. punktā jūsu dokumentu mapē. Jūs radīsiet ļoti uh, daudz informācijas. Well, uh, thank you. Uh, in... Tūna. Jana Tūma, jā, es pilnībā piekrītu iepriekšējai runātājai. Šajā uh, lietā ir vairāk jautājumu, kas būtu jāatbild Eiropas Savienības līmenī. Es sazinājos ar Igaunijas konsulu Londonā, un uh, viņš arī man informēja par trim līdz pieciem šādiem gadījumiem. Uh, ka uh, dažos gadījumos varbūt arī šī bērnu izņemšanas no ģimenes bija uh, pamatota, bet ne visos gadījumos. Turklāt mūsu konsuls nebija arī informēts par uh, visiem šiem gadījumiem, it īpaši par pastāvīgajiem iedzīvotājiem Igaunijā, kas nav Igaunijas pilsoņi, tagad dzīvo Lielbritānijā. Igaunijā ir uh, neliels iedzīvotāju skaits un tikai neliela daļa no šiem iedzīvotājiem pastāvīgi dzīvo citās dalību valstīs. Bet uh, mēs uh, katru gadu uzzinām par vismaz desmit šādiem sarežģītiem gadījumiem, var pieņemt, ka lielākām dalību valstīm šādu lietu skaits ir krietni lielāks un mēs uh, nepievēršam pietiekamu uzmanību tam, kas notiek Eiropas Savienībā attiecībā uz bērnu izņemšanu no ģimenes, ko veic sociālie dienesti un nodošanu aprūpe, un mēs arī nezinām, kāda ir to Eiropas Savienības pilsoņu situācija, kas izmanto savus tiesības uz brīvu pārvietošanos. Varbūt mūsu komitejai būtu jāveic īpašs pētījums par šiem jautājumiem. Un vēl viena lieta. Uh, ir, tas ir pretrunā ar cilvēku tiesībām, ka tiek izmantot neskaidri formulēti principi, lai izņemtu bērnus no ģimenes, un uh, tiek arī ignorēta kultūras un lingvistiskā daudzveidība, kas pastāv Eiropas Savienībā. Es domāju, ka ir nepieciešama vienot spēles noteikumi Eiropas Savienībā, lai novērstu gan bērnu, gan viņu vecāku tiesību pārkāpumus un tādēļ šī atbilde, ka mēs it kā neko nevarot darīt, nu kā lai to saka, tā ir nekonstruktīva. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad Ždanoks kundzei vārds. Paldies. Esmu pateicīga kolēģiem, kas uzstājās pirms manis par paustu atbalstu līgumu rakst, lūgumu rakstam. Un it īpaši es pateicos arī Sabinai Maknīlai, kura sniedza tādu pārskatu par šiem faktiem, ka tas ir ļoti noderīgs informācijas savots. It īpaši būtiska ir uh, nodaļa, trešā nodaļa šajā dokumentā, kur ir teikts, ka apvienotā karaliste ir vienīgā no 28 dalību valstīm, kur notiek šāda uh, piespiedu adopcija. Mēs jau 19. martā izskatījām Lailas Braisas lūgumu rakstu, kas arī vēl nav uh, noslēgts. Un tas uh, apliecina, ka diemžēl situācija uh, ir nu, slikta, ka apvienotās karalistas varas iestādes uh, nerisina šos jautājumus par bērnu adopciju. Es saņ, varu atsaukties uz šā gada 10. oktobra vēstuli, kas ir iekļaut mūsu dokumentu mapēs, atbildot uh, mūsu komitejas iepriekšējai priekšsēdētāji Masonī kundzei. Viņa bija nosūtījusi vēstuli šā gada jūlijā. Un šeit uh, es uzskatu, ka nu, netiek vispār respektēta mūsu uh, komiteja Eiropas parlamentā, uh, jo atbildē ir teiks, ka šeit ir runa tikai par administratīvām kļūdām. Un būtībā šī atbilde, ne, ne, šī atbilde nerunā par lietas būtību. Šeit ir eh, runa par eh, to, ka šādi ka ir nepieciešama tiesas atļauja, lai sniegtu informāciju šajā lietā, un šeit ir pat izteikti slēpti draudi ap vērsties pret lūgumu rakstu iesniedzējiem par informācijas atklāšanu lūgumu rakstu komitejai. Nu, tāda ir tā attieksme. Es tikai vēlējos teikt, ka uh, komisijas uh, pārstāvei nevajadzētu atsaukties uz šo 51. pantu, ko mēs dzirdam katru reizi, kad uh, ir runa par bērnu pamatiesību pārkāpumu, bet es esmu priecīgs, priecīga par to, ka esam saņēmuši atbildi no Timermana kunga, kurā viņš uh, saka, ka ir gatavs tikties ar mūsu lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāju un izvērtēt, vai ir kādas problēmas attiecībā uz 51. pantu. Es ceru, ka šāda tikšanās notiks un mums būs iespējams apspriest to, kā uh, risināt šo pretrunu, šo ierobežojumu. Bet es domāju, ka vairumā šo lietu, kur citu Eiropas Savienības valstu pilsoņu dzīvo apvienotajā karalistē, patiesībā šāda attieksme nozīmē uh, brīvas pārvietošanās ierobežojumu, kaut gan šādas tiesības ir garantētas Eiropas Savienības līgumos, un tātad šis jautājums ir mūsu kompetencē. Paldies, un tagad Pēters Jārs, pēdējais runātājs, vārds jums, mums jāiet tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. šajā komite, komitejas lodze, locekļu vidū nu, ir eh, eh, izveidojusies praktiska vienprātība par to, ka šī situācija ir neapmierinoša. Un patiesībā šos jautājumus mēs apspriežam jau ne pirmo reizi. Jau iepriekšējā sasaukumā mēs apspriežam apspriedām šos jautājumus. Mēs uzskatījām, ka tas ir Eiropas Savienības tiesību un cilvēku tiesību pārkāpums, bet, nu, mēs uh, nekur uz priekšu nepa, nevirzāmies, jo dalību valstis vienkārši uh, neieklausās, nepiedalās, saka, tā ir mūsu darīšana un ir apmierināts ar šo situāciju oficiālā attieksme pret apvienoto karalisti ir tāda, ka tur viss ir kārtībā. Un es gribētu priekšsēdētāji ierosināt, varbūt tu, tuvāk papētīt šo problēmu un sarīkot uzklausīšanu par to, ko mēs varam darīt, kas mums būtu jādara, varbūt var pieņemt kādus tiesību aktus. Neesmu eksperts šajā jautājumā, bet, nu, politika Eh, viss jau sākas ar realitātes izpratni, nu to mēs tā kā jau esam paveikuši, un ja neesam apmierināti ar šo realitāti, tad tā ir jāmaina, un tad jādomā par to, kā to panākt, un tad mēs varētu arī kopā ar ekspertiem no juridisko lietu komiteja sagatavot uh, priekšlikumus, jo šī lieta tiešām ir sarežģīta, bet mums tomēr ir jādomā, ko mēs varam darīt, kā palīdzēt un pretējā puse ir eh, dalība valstis, kuras, mm, kuras nevēlas sadarboties, slēpjas aiz citiem tiesību aktiem. Un patiesībā jau ir problēma šeit ne tikai apvienotā karalistē, bet arī Vācijā, Dānijā. Un Eh, ja mēs eh, pienākam eh, šim jautājumam tuvāk, tad mēs dzirdam atbildi Eiropai, tur nav jāiejaucās, bet mans priekšlikums būtu mums vajadzētu iz, apspriest šo jautājumu un sarīkot uzklausīšanu kopā ar juridisko lietu komiteju par to, kā mēs varētu palīdzēt, ko mēs varētu darīt, jo uh, tiešām būtu ļoti žēl, eh, ja teiktu šie lūgumrakstu iesniedzēji, nu jā, viņi tā ļoti labi mūs uzklausīja, sirsnīgi uzklausīja šai komitejā, bet nekas eh, no tā neiznāca. Priekšstādētāji, paldies! Kolēģi, es domāju, ka šis eh, tiešām ir viss sarežģītākais jautājums, kas mums kopīgiem spēkiem jārisina, jo šeit ir runa par cilvēku, par cilvēku bērniem, par nākotni, par cilvēku ciešanām. Mums ir jārīkojas uzmanīgi, saprātīgi, ar vēsu prātu, bet ar karstu sirdi. Un tas nu ir tas grūtākais uzdevums. Es domāju, ka mums tagad būtu jāpāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tātad lūguma rakstiesniedzējs ir Eižēns Lukjanenko Soifertītis, Boguslava Glaževska un Asta Ignatāvičīte, kas pārstāv savu māsu. Un mēs uzklausīsim arī uh, iesniedzējas uzstāšanos video ierakstā. Tagad es dodu vārdā Lukjanenko Sofertis kungam. Esmu ārkārtīgi pateicīgs jūsu komitejas mm, dalībniekiem par to, ka ļāvāt man jūs uzrunāt. Esmu ebrejs un uh, jūdeismu piekritējs. Pirmām kārtām gribu atsaukties uz uh, bērnu aizsardzības jautājumiem. Manā priekšā šeit ir uh, lēmums, kur teikts, informējot tiesu, ka viņš paredzējis ceļot uz Briseli, kur viņa lūgumraksts tiks izskatīts 11. novembrā, tiek paziņots, ka tēvs, tēvam tiek aizliegts at, izklāstīt jebkāda veida informāciju šajā lietā attiecībā uz bērnu. Turklāt tēvam tiek arī aizliegts izklāstīt jebkāda veida informāciju, kas ļautu identificēt viņa bērnu, viņa uh, dēlu nedrīkst turklāt arī mudināt nekādā citā veidā, izteikt viedokļus attiecībā par savu dēlu, tostarp arī attiecībā uz profesionālu viedokli laiku, ko viņš padali, pavadījis auģu vecāku ģimenes aprūpē. Dienā, kad devos projām, aprunājos ar juristu. Un te es runāju ar jums, kā viens no vecākiem, un man, es saņem ļoti striktu brīdinājumu ka ja, ja es uh, pretošos šāda veida informāciju, tad mans dēls vispār varētu pazust. Šis te juridiskais, ši, jur, jurists ir ļoti labi pazīstams vārds. Šis lēmum, šim lēmumam nav nekāda datuma, respektīvi tas ir retrospektīvi pieņemts, savukārt cits lēmums 16. oktobrī. Manā klātbūtnē tiesnesis saņēma informāciju no vietējiem juristiem eh, par to, ka lūk, ka tagad tiks sagatavots šis nolēmums, tad tas jau iepriekš bija faktiski gatavs. Es nevaru saukt vārdā šo juristu, jo man ir tagad jābīstas par savu dēlu. Katru dienu simtiem, simt divdesmit bērnu pazūda bez vēsts. Es baidos šeit par savu dēlu, es ļoti atvainojos, es nevaru vairs šīs eh, vietējās padomas uh, vārdu atsaukt, jo citādi manam bērnam varētu nodarīt pārni. Bet, ja tas notiks, tad mēs pilnīgi noteikti piedāvāsim tālāk informāciju. Mans bērns tika nodots auģu vecāku aprūpē. Uz deviņu uz, viņš tālāk tika nodots privātā skolā. Mani ārestē, pēc tam attaisnoja, kāpēc Tāpēc šajās otras ģimenes gadījumā tas tā nenopietni. Es uzskatu, ka rasu un reliģiskā diskriminācija. Pēdējā uz, uzklausīšanā arī pret manu izglītību reliģiju tik vērsta milzīgi uzbrukumi. Viņi, juristi tikās ar manu dēlu divreiz pa trīs minūtēm, viņi tad mēs esam daļa no sinagogas, tā ir mūsu reliģija, bet viņam bet tika apgalvots, ka viņa interesēs ir atteikties no šīs reliģijas, tātad atņemt viņu man. Mans bērns turklāt ir bilingvāls. tika apgalvots, ka es uzspiežu savu valodu šim varam. Kā tas vispār iespējams? I put it like a case of a discrimination. Tālāk diskriminācija. I, iemesls, kāpēc viņš tika paturēts auģu vecāku aprūpē, tā, tas, ka man ir e, krīvisks vārds un uzvārds, vai tad tiešām tas ir tad e, pamatoti? Tā Briti drīkst ridot, rīkoties? Vismaz tāda informācijas viņiem. Okay. Es atvainojos, mums ļoti daudz jautājumu darba kārtībā, vai jūs varētu tagad sniegt tādu īsu kopsavilkumu un pabeigt uzstāšanos. Es vēlos jums pastāstīt par to, kas notiek manā lietā. Tas pilnīgi noteikti nav bērnu labākajās interesēs šādi rīkoties. Šī pilnīgi noteikti ir diskriminācija. Un tāpēc es gribētu jums lūgt palīdzēt man šai lietā. es te būtiski saskaros ar kriminālu bandu, un šis tiesas nolēms ir bez datuma, retrospektīvs, un man draudēja, ap, man apcietināt Gatvikas lidostā, kad es tur ierados savu dēlu. Nu, ja tas jūs neinteresē, nu, atvainojos, tad man žēl, mm, bet eh, tas ir briesmīgi, ja jūs atgriežaties atpakaļ savā valstī ar bērnu un jūs draud arestēt. Es esmu vientuļais tēvs, un tas ir briesmīgi. Vai tiešām šāda, vē, šāda veida lūgumi ir bijuši no citiem lūgumu rakstiesniedzējiem? Varbūt vajadzētu izskatīt šo jautājumu citāk. Domājot arī par saviem bērniem. Paldies par šo stāstu, tas ir ļoti svarīgs. Un mēs tiešām vēlamies, kaut mums būtu ārkārtīgi daudz laika, lai to ar jums apspriest. Mēs saprotam, ka jums ir, jūs ciešanas ir dzīves un arī bērnam tāpat ir ļoti daudz līdzīgu lietu. Ne identiskas, nē, bet līdzīgas, un jums būs iespējas uzklausīt arī citus logumrakstiesniedzējus. Mēs centīsimies nonākt arī pie secinājuma noslēgumu šim konkrētajam jautājumam. Michael. Listen, you, are not, you do not speak. Es atvainojos, jūs nerunājat mikrofonā un līdz ar to mēs arī nevaram dzirdēt, ko jūs sakat. Šis nesaprotama angļu valoda. Es pilnībā saprotu, saka priekšādātāji, ka pēc cik ārkārtīgi lielam ciešanām jūs, protams, esat emocionāls un satraukts. Tas ir tikai saprotam, un tagad mirzīsimies uz priekšu pie nākamā runātāja. Un nākamais runātājs ir Glaževskas kundze. Lūdzu. Liels paldies. Paldies priekšādētā dāmas un kungi. Vēršos pie jums pēc palīdzības. Es nesargātu bērnu vārdā un iebiedātu ģimeni vārdā. Esmu poliete, Lielbritānijas rezidenta un, protams, es pilsona gribu atgādināt jums, ka ir ticis arestēts kāds vecāks Lielbritānijā pēc tam, kad tas tika, vē, viņš vērsās pie Eiropas Savienības iestādes pēc palīdzes. Es domāju, šāds jautājums ir jāizskata. Tā nedrīkst, nedrīkst aizbāzt muti vecākiem. Es gribu palīdzēt desmitiem tūkstošu bērnu, kurus Britu sistēma ir vienkārši sagrābusi. Uh, Esmu cīnījusies par bērnu atgriešanu ģimenēs jau divus gadus. Šai sistēmai nav nekādas saistības ar tiesiskumu un taisnību, tikai par kaut kādu lietu, tiesprāvu vinēšanu un adopciju skaita palielināšanu. Kas sociālā darbiniece centās mani divu reizi piespiest paradīt, ad, parakstīt adopcijas dokumentus, mani apsūdzēja, ka es seksuāli izmantojot savus bērnus. Uh, tāpat laikā, kad policija mani pratināja, mani bērni nekad neko tādu neteica un neteica neko, kas varētu uh, radīt pat šādas aizdomas. Šāda veida apsūdzībām nav nekāda pamata. Tāpat laikā tik un tā es sastopos ar kriminālu vajāšanu pamatojoties uz šādiem kaut kādiem absurdiem minējumiem. Uh, izteikti virkni, virkni apsūdzības, minējumi, sociālie dienesti apgalvo, ka viņi ir izdevuši brīdinājumus. Es nekad nekādus šādus brīdinājumus neesmu saņēmis, turklāt man nebrīnīja, ka man nebrīdināja, ka mans bērns iz, man atņems. Es par to uzzināju ļoti pēkšņi. Šo bērnu tēvs arī tika pakļauts šantāžai, viņu piespieda piekrist bērnu nodošanai sistēmas rokās. Uh, bērniem tika liekta iespēja identificēties eh, ar savu nacionalitāti, runāt ar tēvu, mātu savā valodā. Es lūdzu, lai bērni varētu vismaz apmeklēt polijas baz, poļu baznīcu un sestdienas skolu šos eh, visus lūgumus pilnībā ignorēja nevienam parasti nedrīkst liekt nacionalitāti, viņu kultūras mantojumu, identificēšanās iespēju, reliģisko piedarību. Kops viņi nodoti um, audžu, ve, audžu vecāku audzēšanā. Córci, której od półtora roku stale podają antybiotyk Viņi nav nelabi pabarot, viņiem, es, viņiem tiek darīts pāri. Es gribu vērst jūs uzmanību uz šo lietu. Sociālai dienesti un auģu ģimenē. Ir atbildīgi par milzīgu psiholoģisko spiedienu un terorē, terorizēšanu. Traumas šiem bērniem tiek nodarītas. Uh, piespiežot viņus nākt klajā ar nepatiesiem apgalvojumiem, tostarp arī attiecībā uz seksuālu izmantošanu, uz ko atsaucos iepriekš. Mans dēls, kas ir ļoti emocionāls, tā rezultātā aizmuka no skolas, jo viņš vēlējās, protams, atgriezties pie manis, un tāpat laikā varas iestāde saka, lūk, viņš nemaz nevēlētos, nevēlas ar mani tikties. Pēdējo reizi, kad viņu redzēju, Viņš teica, ka vēlas būt ar mani, dzīvot ar mani. Nesmu viņu kopš tā brīža vairs redzējusi. Jo viņš tagad tiek sodīts par to, ka viņš ir pateicis kaut ko tādu, ko viņi nevēlējās, lai viņš saka. Tas pats notika arī ar manu meitu. Sociālie darbinieki ļauj man kā vecākam ar bērniem sazināties. Es neesmu savus bērnus redzējuši jau septiņus mēnešus. Turklāt tiesa deva tēvam tiesības tikties ar bērniem, bet sociālie dienesti to neļauj. iepriekšējā gada laikā sociālajā dienestā darījuši visu, lai nobloķētu visus manus centienus tikties ar bērniem un censties viņus atkal aizvest uz Poliju. Pret mani vērsti dažādi apvainojumi, pazemojumi. Četrus mēnešus pēc tam, kad bērni man tika atņemti, man teica, ka, man, ka manu bērnu drēbes smirdot pēc skakām, mani apsūdzēja, ka es viņus indējot tiesa ļoti selektīva un tendenciāls piegājušai lietai, Ati, arī attiecībā uz pierādījumiem. Un deva priekšrotu sociālo dienestu melīgajiem apgalvojumiem. Manis neatkarīgi sagatavotie dokumenti tik pilnībā ignorēti, uh, noraidīta. Man turklāt liedza arī mutisko tulkošanas pakalpojumus, uzklausīšanā tiesas prāvās. Tostarp arī dokumentu, medicīniskie dokumenti tiek turēti noslēpumā, man nav nekādas pieejas tiem. Es domāju, ka tas, kas ir noticis, noticis daļai arī tāpēc, nu, ka mēs nākam no turienes, no kurienes nākam. Poļi, cieš gan politiski, gan no plašsaziņas līdzakļiem. Tā ir pilnīga vajāšana no visu puses, tiek apvainojumi, stereotipi virzis, mesti uz mums. Nav nekāda izpratne par poļu kultūru, vēsturisko mantojumu un tradīcijām. Poļu ģimenes cieš nežēlīgi, tās cieš no draudiem, no naidīguma, no agresijas, no diskriminācijas. Arvien vairāk pieauguši rastisiska rakstura uzbrukumu poļiem Un tam nekādu acīm redzamu iemeslu dēļ poļu, tieši poļu ģimenēm nereti bērni tiek atņēm, atņemti. Sākotnēji es vienkārši vācu pierādījumus, fotografēju bildes, vācu informāciju no organizācijām, kas, ļau, kas mani atbalstītu, bet tagad zinu, ka tas jau nav par taisnīgumu, par tiesiskumu. Tas te runa ir vienkārši par cilvēku reputācijas nomēlnošanu un tiesību atņemšanu vecākiem. Viņi vairs nedrīkst sevi aizstāvēt. Mani apsūdz pilnīgi visā. Daļēji arī tāpēc, ka šie vārdi būtiski tiek ielikt maniem bērniem mutē. Valsts ierēģi nedrīkst kaitēt bērnu interesēm un arī vecāku interesēm ne. Šī sistēma netiek pietiekami pārbaudīta un tā tiek izmantota ļaunprātīgi. Ne jau tiesas pieņem šos lēmumus, nē, tie ir sociālie dienesti, kas šādi izrīkojas. Un es aicinu jūs izpētīt šo situāciju, ņemt vērā šo personīgo traģēdiju un palīdzēt šiem nabaga bērniem, kas tiek izņemti no ģimenēm, atņemti vecākiem un faktiski padarīt piespiedu kārtā par bāreņiem. Lielas paldies priekšsadatāji turpina, paldies, ka esat pietiekami drosmīgi, lai padalītos ar mums šajā sāstā. Tiešām vienkārši sirds lūst jūs uzklausoties. Tālāk lūšu izteikties Astu Ignatavičuti. Jūs varat nākt klajā ar savu stāstu Es savas māsas vārdā gribu nolasīt to tālāko. Lietuvas varas iestādes nav atgriežas man personīgos dokumentus, un tāpēc es nevaru ierasties šeit, un vēlos lūgt manu māsu astu pārstāvēt mani uh, kā lūgumrakst iesniedzēju. 2546 čērsvīta 2013 lūgumraksts komitejas sanāksmā. Mans dēls Bītis Bergautskas, kas ir Lietuvas pilsonis, dzīmis 2007. gadā 11. janvārī tika bez jebkā tiesa lēmuma nolaupīts faktiski no toaletes 23. septembrī 2000 pagājušajā gadā pretēji bērna vēlmē dzīvot ar māti, nebija piedāvāt nekādu tūkošanas pakalpojumu, nedzen arī ātrā palīdzība, ka tas bija vajadzīgs. Pret bērnu, uz bērnu kliedz angļu valodā, viņš pats kliedz angliski, ļaujiet man iet pie māmas. Viena no sociālajiem darbiniekiem, Salīva Minē, nemaz nav reģistrēta kā tāda attiecīgajā komunā. Cilvēki policijas uniformās draudēja mātei un bērnam, sakot, ka viņi arestēs abus, jo bērns nav ieradies skolā. 23. septembrī mātebērns tika atņemts pavisam netālu no mājām 614 bērni e, padomē neseņem vietas e, pamatskolā 2016. gadā, tāpēc, ka e, Brentā šādu skolu trūkst. Un šādā veidā pilnīgi plāns tika izstrādāts pret šo bērnu viņu mīlošo māti. Uh, Māte un vecāmā, pret mātu vecāmā tik vērsti uz, uzbrukumi Vemblīs. E, policijas iecirknē māte un vecāmā tāpat arī pret viņam tik izvilktas viltotas apsūdzības pret viņām vērsās seši spēcīgi oficiāri, nodalot tām pāri. Es nekādus dokumentus neesmu par, parakstījis. Katru dienu lūdzu atdot man bērnus, ka nebija nekāda iemesla viņu nolaupīt. E, Lietuvas tiesas lēmums e, saka, ka māte, mātei jāpiešķir bērnu apgādības tiesības. Pēc mana bērna nolaupiešanas mans dēls tika aizvests uz Lielbritāniju. Māte, māte, netika, inf, māte netika informēta par tiesas prāvu. Mātei tika teikts, ka šādas prāvas un uzklausīšanas nebūs, kad viņi sazinās ar attiecīgo maģistrātu. Izrādījās, ka tāda tomēr notiek. Sociālie bērns sociālajiem dienestiem teica, ka tēvs viņu, pret viņu izturs vardarbīgi, māte ir pilnā psihiatriskā veselībā, tāpat laikā kopš tiesas prāvas pēc bērnu nolaupīšanas vietējās uh, varas iestādes pazemojuši izturējās pret māti, sakot, ka viņai draud uh, trakonams un cietums. Uh, un bērns, diemžēl, tika atdots tēvam, kas ir seksuāls, seksuāls vardarbības un parasts vardarbības īstenotājs. Šādā veidā bērns, eh, bērnam rodas eh, ēšanas traucējumi un citas dažādas garīgi traucējumi. Man bērnu veselība tiek pilnībā iznīcināta. Tika falsificēta dokumenta Lielbritānijas varas iestādēm. Šajos dokumentos tika teikts, eh, ka ir jāanulē Lietuvas tiesas spriedums. Un tika pilnībā, eh, un tika apgalvots, ka, ka Lietuvas adopcijas aģentūrā mātei esot draugu un tāpēc šāds lēmums pieņems. Neskatoties uz to, bērnam un mātei tika nodrošināta atbalsts pret tēvu vardarbīgo riecību no Lietuvas varas iestāžu puses. Tika teikts, ka esot safabricētas kriminālās apsūdzības, bet eh, tā tas notika. Tiek iesniegt dokumenti par divām ķirurģiskām operācijām, turklāt arī bērna liecība Lietuvas eh, varas iestādēm, kas pierāda, ka bērns piedzīvoja briesmīgi ļaunprātīgu izturēšanos no tēva puses. Eh, bet šie krimināli Lietuvas eh, psihologi noliedz, ka tēvs ir psihopāts. Mans dēvs vienmēr ir teicis, ka, ka viņš ir jāaizsargā pret tā, viņš vienmēr saka, lai palīdz viņam eh, šai, aizsargā no vardības, bet neviens viņu neklaus. Mans dēls Vītas teica, ka viņš vēlas būt laimīgs un kopā ar māmu, bet neviens neredz šī bērna ciešanas. Uh, Varas iestādes pēc bērnu vēlme atdeva bērnu e, pāri darītājam tēvam. Tādā veidā tika pār, tiek pārkauts mana bērna tiesības uz dzīvi un laimīgu uh, bērnību. Bērna veselība tika būtiski apdraudēta tajā brīdī, kad tika no mīlošas māciņš atdot šim pārdarītājam. Uh, Lielbritānijas augstā tiesa nāca klajā ar nolēmumu, kas aizliedz mātē runāt par šo traģēdiju, par to, ka bērns atdots e, vardarbīgam pārdarītājam dēvam pretēji mātes vēlmēm. Lielbritānijas varas iestādes ir pārkāpušas tiešās diskriminācijas aizliegumu valodu jautājumā, tāpat arī etniskās izcelsmes un nacionālitātes jautājumā kas viss tiek aizliegts ar desmito pantu priekšādātā runātāja pārsteidz, es saprotu, ka jūs esat nāks klajā ar garu paziņojumu, bet vai jūs varētu nonākt pie secinājumiem, pie beigām? Jā. Gribēju tikai teikt vēl lūko, ir ļoti daudz tiesību normas, kas šādi pārkāptas attiecībā uz bērnu tiesībām. Un šādā veidā pastrādāts genocīds pret visu manu ģimeni. gribu teikt, ka šis bērns tika izņemts no mīlošas, aizsargājušas ģimenes un nodots uh, alkoholiķu auģu ģimenē Lielbritānijā. To apstiprina Lielbritānijas varas iestāžu dokumentu, pēc tam tas tika atdot šim bioloģiskajam tēvam, kas ir uh, vārdarbības pastrādētājs. Man ārkārtīgi skumji, ka man jā. Uh, E, jāpārtrauc jūs visus, jo visi šie paziņojumi ir emocionāli un svarīgi, bet mums ir jāvirzās uz priekšu un tālāk došu vārdu komisijai, lai tā atbild uz, šo, uz šīm konkrētajiem gadījumiem un jautājumiem. Yes, thank you. Jā, paldies. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju šos emocionālos vēstījumus, un es vēlētos jums pateikties, ka jūs esat uzņēmušies šo sāpīgo ceļu līdz Briselē. Uh, Man ir sāpīgi dzirdēt par jūsu ciešanām, un es saprotu, ka jūs šobrīd dzīvojat ļoti liela stresa apstākļos. Un tomēr, kā jau es Maknīlas kundzei atbildēju, mēs. Eh, mums nav attiecīgas kompetences, un mēs nevaram varbūt iejaukties tiešā veidā. Un tomēr, iespējams, ka tas jums sniegs zinām mierinājumu, sociālos, eh, sociālo dienestu lēmumi var tikt pārsūdzēti. Uh, var tikt pārsūdzēt apvienotās karalistas tiesās un vietējās varas iestādes vai pat augstāka līmeņa lēmēji var pārskatīt sociālo dienestu lēmumu, ja viņi uzskata to par bērnam par labu nākošu. Uh, Apvienotajā karalistē ir arī citi dienesti, kas jums var palīdzēt, es jums varu nosūtīt viņu adreses. Apvienotās karalists varas iestādes jau savā vēstulē ir atbildējusi, šī vēstule ir pieejama deputātiem. Tā tad eh, m, ir īpašs bērnu aizsardzības likums, un es vēlreiz eh, citēšu šo likumu. Uh, Protams, ka bērnam ir jādzīvo ģimenē. Ja tas nav iespējams, tad uh, sociālajam dienestam ir jāmeklē iespēja bērnu izmitināt bērna plašāk kā ģimenē, proti vienmēr eh, mērķis ir, lai bērns dzīvotu pie kāda, kuru viņš pazīst, ir saticis iepriekšējā dzīvē, un lai saglabātu savu etnisko un reliģisko kopumu. Es eh, saprotu, ka varbūt šajā komitejā būtu iespējams doties uz apvienoto karalisti, lai tiešām iepazītos ar šiem gadījumiem, un tomēr vēlētos piebilst, un pie tā jau mazliet pakavējos iepriekš, Marta komitejas sēdē, pēc tam mēs esam izveidojuši sabiedrības apklausināšanu par, sabi par bērnu aizsardzības likumdošanu un tās īstenošanu dalību valstīs. Uh, jo, protams, ka vienmēr ir jāņem vērā bērnam vislabākais. Visi šie rezultāti, protams, tiks nopublicēti un mēs visi pie tā strādājam. Nākamā gada sākumā esam paredzējuši sagatavot vadlīnijas. Šajās vadlīnijās parādīsies tāds eh, visaptverošs skatījums uz bērnu aizsardzības sistēmu darbību, un mēs vēlamies šajās vadlīnijās tiešām runāt par to, kā pēc iespējas labāk aizsargāt bērnu intereses. Esmu pārliecināta, ka ir valstis, un, protams, ir arī gadījumi, kuros bērnu intereses tiešām tiek ņemtas vērā. Un uh, sociālajiem darbiniekiem, kur strādā ar bērniem, to zināšanas un prasmes nepārtraukti ir jāpapildina. Būtiskākais joprojām ir atcerēties, un mēs par to varam runāt, un tas ir jāatkārto atkal un vēlreiz bērnam vislabākais. Un šeit eh, vēlētos griezties pie Lukjanenko kunga visos lēmumos, kas tiek pieņemti par bērna tālāku dzīvi, ir jāuzklaus pats bērns. Un to mēs ievērojam un pieprasam visām dalībvalstīm priekšsēdētāji. Man ir ļoti īsi runāt gribētāju saraksts, tikai Sakiekungs vēlas izteikties un dod jums vārdu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tiešām runāšu lakoniski, vismaz mēģināšu. Vispirms, Es eh, saprotu, ka runa neiet tikai par vienu, divām, trim problēmām. Problēma ir gūzma. Šķiet, ka problēma ir pašā sistēmā. Tāpēc eh, mans ieteikums jums un komisijai būtu varbūt eh, sazinoties ar Timermans kungu, runāt Eiropas komisijas līmenī par to, ka problēma eksistē. Pilnīgi noteikti ir skaidrs, ka problēma eksistē. Otrs būtu jēgpilni varbūt griezties arī pie Eiropas ombūda. Varbūt, ka viņiem ir eh, citi gadījumi, un varbūt mēs varam ombudu institūcijas pārstāvis vai pašu ombudu uzaicināt šeit, lai iepazīstinātu ar situāciju. Un tad varbūt varam griezties pie komisijas, lai tā sagatavo tādu kopsavilkumu, ko mēs varētu darīt sistemātiskā līmenī, lai šo problēmu risinātu. Iespējams, ka vajadzētu izveidot jaunu Eiropas līmeņu likumu, jaunu sistēmu, kā mēs varam tiešām iestāties par bērnu tiesībām un bērnu, nodrošināt bērnu aizsardzību. Jo šobrīd tiešām ir skaidrs, ka ja mēs šeit turpināsim šīs diskusijas, mēs atkal un atkal atgriezīsimies pie konkrētiem gadījumiem, kā mēs jau dzirdējām šeit šodien. Tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka problēma ir jārisina sistēmas līmenī. Priekšsēdētāji, paldies! Kā jums šķiet, kā es varētu apkopot šīs diskusijas? Mēģināšu. Vispirms, mēs neslēdzam šos lūgumu rakstus, tie paliek atvērti. Mums tiešām šie jautājumi ir sīkāk jāizanalizē, un kopā ar sekretariātu, kopā ar leģislējošajām komitejām raudzīsimies, ko varam darīt. Es zinu, ka Jūra un Libe komitejas ir pieprasījušas resursus pārobežu bērnu jautājumu risināšanā un pārobežu adapt adapcijai, un Jūra un Liba to pavisam ātri arī uzsāks. Es eh, varbūt varētu griezties pie sekretariāta un eh, lūgt sadarboties, piemēram, ja viņi izskat šos jautājumus savās komitejās, tad mēs varētu piedalīties šajās sēdēs. Arī balstoties uz šodien dzirdēto un arī uz komisijas teikto. Jūs jau teicāt, ka nākamgad būs vadlīnijas un eh, pamattiesība aģentūra arī varētu dot savu artavu. Tātad tas būtu mans priekšlikums. Vēl bez tām mēs šodien jau nolēmām, ka mēs uzaicināsim šeit mūsu komitejā uzstāties Timermans kungu, un tas būtu vienkārši lieliski viņam uzdot jautājums arī par bērnu aizsardzību. Tātad. Tā arī rīkosimies. Man šķiet, ka tas būtu saprātīgi. Es e, saprotu, ka mums ir jāatbild vēstulē, jo nav pieļaujams, ka jūs iesniedzot lūgumu rakstu, esat ticis pakļauts mutiskiem verbāliem draudiem. Tāpēc eh, es uzrakstīšu mūsu komiteju, uzrakstīšu vēstuli Lielbritānijas varas iestādēm, un tad rīkosimies, kā es tikko teicu, Ždanoks kundze. Es vēlētos pateikties tieši par to, ka jūs vēlēties rakstīt šo vēstuli Luka, Luka, Lukļaņenko, bet uh, E, kādas ir mūsu iespējas doties uz apvienoto karalistu tā saucamo lauka vizītēs, faktu vākšanas vizītēs. Tas ir koordinatoru kompetencē. Mēs e, jau saprotam, ka mēs esam tā kā pārkāpuši šo faktu atrašanas e, izbraukumu kvotu, bet, protams, mēs varam sadarboties ar leģislējošajām komitejām, un tas arī būtu vissaprātīgākais, kā mums šobrīd strādāt. Un ja mēs varētu piedabūt Timermans kungu ierasties mūsu sēdē, tad esmu pārliecināta, ka šis jautājums tiks pacelts. Viņš galu beigās ir komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Šī situācija ir ne. Akceptējama, kā jau viens kolēģis teica, mēs esam dzirdējuši līdzīgus gadījumus trešajās pasaules valstīs, bet, ka tas notiek Eiropā, tas, ne, tas ne, nedrīkst tikt pieļauts, nevaram to pieļaut. Tā tad vienojušies. Mencikundze. Um, kul... Jā, paldies. Šodien mēs dzirdējām daudzus lūgumus, bet uh, runājot par bērniem, mēs nevaram gaidīt bezgalīgi. Katra minūte ir dārga. Mēs nevaram gaidīt, kad Timermans kungs ieradīsies pie mums komitejā. Mans priekšlikums tad būtu sekojošs. Protams, ka e, problēmas ir svarīgas un degošas. Mēs ļoti augstu novērtējam komisijas darīto, bet e, problēmas, par kurām dzirdējām šodien, attiecās uz bērniem un e, šo problēmu risinājums nevar gaidīt ne sekundi. Katra diena ir ciešana pilna kā bērniem, tā viņu vecākiem un arī citiem ģimenes locekļiem. Tāpēc e, vēlētos nāk klajā ar sekojošu priekšlikumu. Varbūt, ka mēs varam izveidot apakškomiteju, kura nodarbotos tikai un vienīgi ar bērnu aizsardzības jautājumiem. Jo šie jautājumi ir ļoti svarīgi un šādu gadījumu ir daudz, kā jau teicu, mēs šo jautājumu risināšanu nevaram atlikt. Iespējams, ka ir kādi risinājumi, par kuriem neesam dzirdējuši, bet uh, Kā jau teicu, šīs problēmas parādās katru dienu, par tām varam lasīt plašsaziņas līdzekļos. Tātad visi jautājumi ir svarīgi. Mēs runājām par Šarla de Gaulle lidostu, bet bērni tomēr pirmā vietā priekšstādātāji, kā jau jūs teicāt, katru dienu. Katra diena bērnu dzīvē ir ilgs laiks, un mēs jau šodien komitejā nolēmām, ka mums eh, jautājumi, kas ir saistīti ar bērnu aizsardzību, ir jānoliek pirmajā vietā. Tātad par to jau esam vienojušies, un tas ir ļoti labi. Tagad dod vārdu jums, Vilanda kungs. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Kad eh, es strādāju kad es strādāju kā jurists, es nodarbojos ar ģimeņu strīdus jautājumiem. Un, protams, ģimenēs bieži vien ir bērni, lielākoties ir bērni, un vienoties par bērnam vislabāko parasti bija saistīts ar problēmām starp pašiem vecākiem. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgi eh, izskatot šādus jautājumus eh, bērnu aizsardzība ir dalību valstu kompetencē un kādas tad ir mūsu iespējas. Jā, ir eh, tādas jomas, kurās Eiropa var pieņemt likums un jau to ir darījusi. Otra iespēja, mēs varam eh, varbūt eh, pieprasīt, ka kā, pret kādu ir īstenot diskrimināciju kādā dalību valstī. Tātad tas ir saistīts ar Eiropas pilsoņtiesībām, un treškārt, ko mēs varētu darīt, tas ir tāds vispārīgāks dabas risinājums. Uh, apelēt pie bērnu tiesību pārkāpumiem. Manuprāt, visprātīgākais būtu izveidot eh, kādu padomu devēju grupu un runāt ar pamatiesību, um, cilvēktiesību tiesu ties Strasbūrā. Mēs runājam par bērnu izņemšanu no ģimenēm, ielikšanu audzu ģimenēm, ir vesela virkni likumu, kas uh, šo jomu mēģina sakārtot, bet tā ir dalību valstu kompetence. Jūs teicāt, priekšsēdētājs kundze, visi šie stāsti ir sirdi plosoši. Es jums piekrītu, bet diemžēl visi šie jautājumi ir dalību valstu kompetencē, tāpēc mums nevajadzētu tagad strept karstu putru. Pilnīgi noteikti Timermans kungs kaut ko mums varēs pateikt, vismaz ko mēs varētu mēģināt darīt. Bet eh, šobrīd šķiet, ka ir dalība valsts, kurās šie gadījumi ir biežāk nekā citās, jo nevienmēr vecāki piekrīt tiesas nolēmumiem, bet dalību valstī jau, dalību valsts varas iestādēm šie tiesas lēmumi ir jāizpilda priekšstādētāji. Es vairāk neredzu nevienu runāt gribētāju, tāpēc varbūt apkopoši, kas debatēs izskanēja. Mēs e, no sekretariāta puses sazināsimies ar atbildīgajām komitejām un uzzināsim, kāda ir likumdošanas priekšlikuma uzmetuma šajā jautājumā. Un tad, un tad tiksimies ar Timermansa kungu, tiksimies ar Libe un Jūra komitejām un parunāsim arī par bērnu adopcijas jautājumiem. Mēs varam organizēt uzklausīšanas kopā ar viņiem un tādējādi varam sadarboties ar uh, Lielbritānijas varas iestādēm griezties pie viņiem un pateikt, ka lūgum, pēc lūgumraksta iesniedzēni nedrīkst izdarīt spiedienu. Tā kā neviens neiebilst, tad uzskat, ka jūs piekrītat manas apkopojumam, tad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir Kirija Napolos Konstantīnus. Lūdzu. Visastē. Kalos. Jā, jūs esat šeit zālē, es sveicu Janukos kungu, vārds jums. Uh, this petition is about custody rights, breach of custody. Šis uh, lūguma raksts ir par to, ka divas dalība valsts ir pārkāpušas bērna aizbildnības tiesības Mani eh, dēli dzīvoja Kiprā un 2010. gadā viņus nolaupīja bērnu māte un kā vēlāk izrādījās ar apvienotās karalistas varas iestāžu atbalstu. Tas notika pēc, protams, viņi nevarēja nonākt apvienotajos Arābu Emirātos, bet uh, Kipras varas iestāžu atbalsta. Kopš šā brīža man vairs nav bijis nekādu kontaktu ar bērniem. Bērniem ir Grieķijas pilsonība saskaņā ar apvienotās karalistas tiesību aktiem. Viņu pastāvīgā dzīves vieta ir Grieķija, viņu māte ir Ungāriete, bet viņai ir Britu pase, un pēc tam arī bērni varēja iegūt britu pases, tāpēc, ka mātē bija šī valsts piederība. Un, un pa, tas uh, nebija apvienotās karalistes uh, uh, varas iestāžu kompetencē izsniegt viņai pasi, jo bija zināmi viņas nolūki. Šajā jautājumā ekskluzīva kompetence bija Grieķijas varas iestādēm. Un tomēr cilvēki aiz slēgtām durvīm Londonā pieņēma šādu lēmumu ārlietu ministrijā un Uh, šo lietu neizskatīja Grieķijas tiesa, bet viņi paši visu izlēma bez tiesnešiem, advokātiem, uh, lieciniekiem un tā tālāk, un paši izlēma, kurām no abiem vecākiem piešķirt aizbildnības tiesības, kur bērniem jādzīvo un kā viņi izaugs lieli. Un uh, varbūt es nekad ar saviem uh, bērniem vairs netikšos un mana šķirtā sieva ir tagad uh, pa, panākusi tādu lēmumu apvienotos Arābu Emirātos, ka man nav iespējams tikties ar bērniem. Viņiem nav nekādas vispār uh, tiesiskas saites ar apvienotiem Arābu Emirātiem, vienīgi tas, ka viņi tur uh, atrodas. Pēc tam apvienotās karalists varas iestrādes atzina kļūdu un es lūdzu, lai šī paste tiktu atsaukta un tad uh, bērniem būtu jāizprost no šīs valsts, bet. Bet atbild bija tāda, kad mēs izsniedzām pasti, mēs uh, lūdzām, lai uh, šī kundze pati pārbauda, vai viņi ievēro visus likumus, pirms viņi izbrauc no valsts. Nu, tad, uh, iznāk tā, ka kādām uh, iedod visi, viņš sašauja savu draugu, un tad uh, mēs it kā ne pie kā neesam vainīgi, jo mēs jau brīdinājām, ka nevajag šaut. Še, uh, tika izsniegts uh, starptautiskais ārēsta orderis pret māti, bet tā darbība ir apturēta, jo šis noziegums, uh, ja to varētu teikt, notika Kiprā, un tad Eirodžast izdeva starptautisko aresta orderi, kad māte par to tika informēta, šis orders 24 stundu laikā tika apturēts un tad man neizdevās uh, to uh, atkal uh, iedarbināt. Nu, šī bija tā, šis bija tas ātrākais risinājums, un patiesībā līdzīga situācija Kiprā atkārtojas katru mēnesi, jo ir daudz jauktu ģimeņu, un tas ir veids, kā ātrāk panākt, visātrāk panākt uh, bērna uh, atgūšanu. Jāsaka arī, ka apvienotie Arābu Emirāti nav parakstījuši Hāgas konvenciju, līdz ar to nav iespējama civila procesa uh, uzsākšana, lai atgūtu bērnu aizbildniecību. Š uz šo lietu attiec Eiropas Savienības tiesīgto akti, lai uh, gan komisija iepazīstoties ar manu sūdzību pret uh, Kipru, uh, un es uh, arī komisijas atbildi pievienoju savai vēstulē, ko esmu septembrī nosūtījis uh, jūsu komitejai. Uh, Grieķijas tiesā atzina, ka tā ir ekskluzīva starptautiskā jurisdikcija šai uh, jautājumā. Un tāpat ir atzīts, ka šī lieta ir jāizskata ar pēc regulas un ir jānosaka kompetence starp Eiropas Savienības tiesībām un apvienoto karalisti ģimenes tiesību lietās. Ir arī internetā pieejami pierādījumi manā lietā. Un šeit ir arī iekļauta vēstule, kura ir praktiski identiska tai vēstulē, ko esmu nosūtījis arī jūsu komitejai. Par spīti tam, ka tieslietu ministrija atzīst, ka šī lieta jāizskata saskaņā regulu, komisijas viedoklis ir tāds, ka pasā, pasu izdošana uh, nav uh, Eiropas Savienības tiesību jautājums. Uh, tā kā man līdz šim ir vēl ties, aizbildnības tiesības, man ir arī tiesības noteikt bērnu dzīves vietu saskaņā ar regulas otrā panta devīto daļu, bet tas, ka mātei tika izsniegt šī apvienotās karalistes pase, de facto viņai šādi tika piešķirtas tiesības bērns izvest no valsts un aizvest uz kādu trešo valsti. Ja eh, jūs šeit iepriekš runājāt par bērna interešu ievērošanu, uh, Un arī Eiropas Savienības tiesas viceprezidents ir publicējis uh, garu referātu par šo jautājumu un viena no 2010. gadā izskatītajām lietām ir tāda, ka komisija uh, Uh, ne, ka tiesa konstatē, ka regulas preambulā ir noteikts, ka ir jāņem vērā bērna tiesības un ka regulas normas nevar interpretēt tādā veidā, ka netiek vērtas vērā bērna pamat tiesības. Un uh, ir jārīkojas bērna interesēs. Un Britu un uh, Uh, Kipras varas iestādes nav uh, vadījušās pēc šā principa un uzskata, ka bērna interesēs ir nedzīvot kopā ar tēvu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, par šo prezentāciju, par to, ka izteicāties lakoniski un arī par sagatavotajiem slaidiem, kas mums palīdzēja labāk izprast jūsu lietas būtību. Tagad dodu vārdu komisijai komisijai. Tā ir Aņese Marņē. Paldies priekšsēdētājs kundze par to, ka dodat mums iespēju izteikties. Situācija, uh, kurā atrodas lūgumraksta iesniedzējs, ir ļoti sāpīga, to jūs arī sapratāt nu, faktu izklāsta. Komisija ļoti uzmanīgi iepazinās ar dokumentiem, ko bija iesniedzis um, lūguma raksta autors. Mēs arī uh, divkārt ar viņu tikāmies un uh, apspriedām šo situāciju. Mēs saprotam, ka viņš cieš, jo nevar tikties ar bērniem. Mēs esam um, īpaši analizējuši visus šos aspektus, uh, gan um, to, ko ir darījusi apvienotā karalista, ko ir darījušas Kipras varas iestādes, un mūsu secinājums ir tāds, ka Um, šie fakti neliecina par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumiem, ko būtu izdarījušas uh, abas šīs valstis. Protams, mums būtu jāizvērtē, ko varētu darīt, lai palīdzētu lūguma raksta autoram uh, atkal uh, tikties ar saviem bērniem. Problēma ir tāda, ka šie bērni šobrīd atrodas trešajā valstī ārpus Eiropas Savienības, proti apvienotajos Arābu Emirātos. Un komisijai e, nav kompetences attiecībā uz trešajām valstīm. Runājot vispārīgāk, Eiropas Savienība veids pasākums, lai pastiprinātu sadarbību ģimenes tiesību jomā ar trešajām valstīm, balstoties uz uh, daudzpusējiem starptautiskiem instrumentiem, kas uh, ir spēkā, un šeit es domāju par Hāgas 1980. konvenciju par uh, bērnu nolaupīšanu un šeit ir uzsāktas procedūras, bet apvienotā Arābu Emirāti šo konvenciju nav parakstījuši. Un mēs šodien atkal dzirdējām, ka lūguma raksta iesniedzējs uzsvēra, ka Grieķijas uh, varas iestādes uh, ir no, uh, pie tām ir, uh, tām ir iesniegta prasība pieņemt lēmumu par uh, šo lietu, par bērna tiesību nodrošināšanu. Un, uh, ja nav nekādu iespēju uzlabot šo situāciju, tad varbūt lūguma raksta iesniedzējiem vajadzētu izmantot diplomātiskos kanālus, lai šo situāciju atbloķētu konkrētajā gadījumā, lai viņš varētu atkal nodibināt kontaktus ar saviem bērniem. Paldies! Es jums pateicos, saka priekšsēdētāji, tagad uh, uzsāksim diskusiju un uh, pirmā runās Eleonora Evi. Paldies! Uh, lietas, ko mēs uh, šo pēcpusdienu apspriežam, ir ļoti smagas, nopietnas. Un ko mēs no tā visa varam secināt, ir tas, ka mums ir jāizpilda tie caurumi, kas pastāv likumdošanā likumdošanas sistēmā Eiropa neko daudz nevar darīt, bet mēs jau nevaram samierināties ar šādu atbildi, ar šādu situāciju. Jo mēs zinām, ka šādas lietas, šādas situācijas pastāv, ka cilvēki ir uh, Uh, nu, iekļuvuši šādās administratīvās lamatās, jo šeit runāja par vecākiem, par viņu bērniem, viņu tiesības tiek tiešām uh, acīm redzam pārkāptas. Un manuprāt, ir uh, jāpadomā, ko mēs varam darīt, ir jāsarīko uzklausīšana, ir varbūt jāizveido izmeklēšanas komisteja, kas varētu šo situāciju noskaidrot, ja ir dažādas eh, nianses un uh, juridiski aspekti, un es domāju, ka varbūt arī ombuta, ombuds varētu iesaistīties šo jautājumu risināšanā par bērnu atņemšanu ģimenēm. Ombuda birojā ir tikai viens cilvēks, kas risina šos jautājumus. Tas nozīmē, ka būtu jā, jāpalielina darbinieku skaits un tāpat jādomā no juridiskā viedokļa, kā varētu palīdzēt šiem cilvēkiem. Es arī uh, dzirdēju, ka notiks uzklausīšana par regulu Brisele 2 šie lūguma raksti ir jāatstāj atvērti un mums ir jāsagaida šīs uh, uzklausīšanas rezultāti. Un noslēgumā tāpat ir acīm redzams, ka šī regula netiek īstenota. Un Tas varbūt arī no tā mums ir jāizdara atbilstoši secinājumi. Paldies, tagad vārds Vīlanda kunga. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, kā jau es teicu, ir tādas lietas, kur mēs nu, neko nevaram iz, ietekmēt. Es gribētu konkrēti vērsties pie komisijas ar jautājumu par Briseles 2A eh, regulas pārskatīšanu. Šeit ir uh, tiešām konstatēti pārkāpumi, varbūt varētu sniegt tādu saistošu skaidrojumu dalību valstīm par uh, attiecībā uz ģimenēm, kuru bērnu vecākiem ir dažāda pilsonība, varbūt vajadzētu abu vecāku parakstus, lai varētu izdot pasi. Protams, ir varbūt dažreiz grūti uh, to panākt, bet, uh, nu, tas būtu jāuzdod tiesnesim uh, šo parakstu noteikšana, tālāk par bērna izņemšanu no ģimenes vai par uh, bērnu nolaupīšanu, tad šie starptautiskie arestu orderi būtu jāizdod ātrāk. Un uh, ko darīt ar uh, valstīm, kur nav šādu mm, no līgumu, nu, Uh, šīs valstis, kur, kur, uh, kur nepie, nav parakstījuši šādas konvencijas, nu tad šie, uh, šīs personas, kas ir nolaupījušas bērnu, var arī visu dzīvi mierīgi nodzīvot. Un es domāju, ka šī, šajā gadījumā mēs Uh, varētu arī vērsties pie Magineses kundzes biroja, kas uh, varētu risināt šos jautājumus par bērnu nolaupīšanu, un šeit vajadzētu meklēt arī varbūt tādus diplomātiskus jautājumus, un varbūt, ka arī mēs varam dot savu nelielo ieguldījumu šajā lietā. Thank you very much. Paldies. Tiešām būtu liederīgi. Vai es varu kaut ko teikt, saka lūguma rakstiesniedzējs? Jā, es vēl došu vārdu vienam kolēģim, un tad jūs varēsiet uzstāties. Tāda ir mūsu parastā procedūra. Kuņevas kundzei vārds lūdzu. Liels paldies! Es vēlētos uh, izteikt uh, priekšlikumu par Janopulas kunga lūgumrakstu, tātad paturēt šo lūgumrakstu atvērtu un vajadzētu izvērtēt šos, uh, šīs lietas, šos jautājumus uzklausīšanas laikā. Paldies, saka priekšstādētāji, lielisks priekšlikums, un tagad vārds Janopulas kungam. Paldies vispirms starptautiskais un Eiropas aresta orderis var tikt izpildīts trešajās valstīs ar Eirojust atbalstu. Uh, padomes 2009. gada lēmums uh, dod uh, Eirojust tiesības izpildīt Eiropas aresta orderus un var sazināties ar bērnu aizsardzības vienību šajā Eirojust Grieķijas augsta līmeņa prokurori nevar ierosināt lietu, jo nozieguma vieta atrodas ārpus Grieķijas, bet uh, Kipra savukārt ir skandalozā veidā apturējusi starptautiskā aresta ordera darbību. Un es nevaru vērsties, piemēram, Grieķijas tiesā prasot uh, uh, konfiscēt citas valsts izdotu pasi, proti apvienotās karalistas pasi. Tāpat es nevaru uzsākt nekādu civiltiesisku procedūru, lai šo paspa, pasu darbību apturētu. Vienīgi Eiropas parlaments var uh, to prasīt, un pēc tam, ja pasas vairs nebūs derīgas, tad apvienot tajos Arābu Emirātos šīs personas nevarēs uzturēties, ja viņiem nav derīgu pasu. Esmu um, ticies ar komisijas pārstāvjiem divas reizes, otrs mans lūguma raksts bija pret uh, Kipras varas iestādēm par uh, steidzām aizsardzības pasākumu neīstenošanu. Un uh, šīs varas iestādes nepiekrīt tam, ka šo lietu izskata saskaņā ar regulu un ka e, Grieķijai šeit ir ekskluzīva kompetence. Un tā tad šī regula netiek ievērota. Tas arī teikšu šajā lūgumrakstā. Paldies! Tagad mums ir jāpabeidz šis darba kārtības punkts un jāpieiet pie nākamajiem. Tātad, ko mēs varētu darīt? Mēs varētu nosūtīt vēstules Kipras un apvienotās karalistes kompetentajām iestādēm par aresta orderi par Briseles divi regulas īstenošanu un uh, mēs tāpat kā iepriekšējos punktos uzdosim sekretariātam izvērtēt, kāda turpmākā rīcība būtu nepieciešama. Un mums tiešām ir jāsarīko uzklausīšana ar juridisko lietu komiteju un lībe komiteju par šiem jautājumiem, un šī sūguma raksts paliek atvērts. Nākamais vai Klaus Zinzers atrod šeit zālē. Un man ir prieks jums dot vārdu, bet lūdzu izsakieties uh, precīzi, jo mums nav daudz laika. It's petition 1229, 2013, Klaus Zinzer. This petition will be jointly presented with... Šī petīcija tātad tiks prezentēta. Vispirms es gribu citēt bērnu tiesību konvencijas 9. panta 3. punktu. Bērni, kuri ir šķirti no vecākiem, eh, saglabā tiesības tikties ar abiem bē, vecākiem regulāri. Tas ir uh, bērna interesēs. Desmitā panta otrais punkts - bērni, kuru vecāki dzīvo dažādās valstīs, saglabā tiesības regulāri tikties un uzturēt kontaktus ar abiem vecākiem. Tagad es vēlos iesniegt uh, Eiropas komisijai un komitejas uh, priekšsēdētājai trīs dokumentus. Pirmais ir uh, tiesas dokuments saskaņā ar Briseles 2A regulu, ko pieņēmus apvienotās karalistes tiesa. Tas ir 2012. gada mārta dokuments. Nākamais dokuments 2012. gada 1. maija Eh, dokuments, ko es lūdzu pievienot kontakt uh, uzturēšanas rīkojumam. Bet rezultāts ir tāds, ka joprojām neesmu, nevar tikties ar bērnu, un pēc tam es iesniedzu jautājumu par šī rīkojuma izpildi, un atbild bija tāda, tas ir jūsu ziņā organizēt, kā izpildīt šo rīkojumu. Uh, Un tagad iznāk, ka man jādodas uz apvienoto karalisti īstenot uh, tiesas nolēmumu, un kad es devos, lai tiktos uz apvienoto karalisti ar neatkarīgu sociālo darbinieku, tad augstākās tiesa uh, Anglijā saņēma iesniegumu par manas man izsniegtā rīkojuma anulēšanu 2013. gadā, un šajā lēmumā ir teikts, ka bērns, ka tēvs nedrīkst veikt nekādus pasākumus, lai, lai aizvestu bērnu. Un, uh, pēc tam uh, šis uh, rīkojums par tiesībām tikties ar bērnu tika pilnībā anulēts un uh, man vairs nebija nekādu līdzekļu, un es nevarēju nodrošināt nekādu juridisko palīdzību šajā lietā. Un es lūdzu, uh, vai komisijai paskaidrot, vai komisija ir veikusi izmeklējumu par to, uh, ka apvienotā karalīste nepilda starptautiskus tiesas uh, nolēmumus par uh, tiesībām tikties ar bērniem. Vienotā karalistas tiesa nepilda saistošus tiesas uh, nolēmumus labs piemērs tam, kā sistēma nedarbojas gan vietējā, gan nacionālā līmenī saskaņā ar informācijas pieejamības tiesībām tiek lūk, liektas tiesības tikties ar bērnu, atsaucoties uz personas dzimumu un dažkārt tēviem tiek atņemti bērni tieši tādēļ, ka viņi ir vīrieši. Un tā ir īsta sociālā inženierija. Apvienotā karaliste it kā rosina to, ka bērni paši izlēma, vai viņi vēlas tikties ar uh, vecākiem vai ne pēc tam, kad uh, ir uh, vecāki izšķīrušies. Un uh, šādus lēmumus var pieņemt jau astoņus gadus veci bērni, bet man ir uh, pierādījumi par to, ka jau trīsgadīgam bērnam sociālai dienesti uzdod šādu veidu jautājumus pēc tiesas lēmuma. Un šāda situācija noved pie tā, ka ģimenu struktūra sagrūst, tēvu loma samazinās, un Eiropas parlamentam ir jārūpējas par uh, šādiem gadījumiem. Šī situācija ir satraucoša gan apvienotā karalistē, gan starptautiskā mērogā, runājot par bērnu tiesību ievērošanu, un es lūdzu, lai komiteja veiktu izmeklēšanu par šādām sistēmas uh, pieļautām kļūdām gan nacionālā, gan vietējā līmenī. Paldies, tagad vārds komisijas pārstāvja. Sterdinska. Paldies priekšsēdētāji. Uh, like to... Es gribu teikt paldies par to, ka devāt man vārdu un iespēju komentēt. Un, ja ļausiet, es gribētu komentēt ne tikai šo lūgumu praktiku, bet arī kopumā Brisele divu regulu. Tas ir jautājums, kas uzpeld atkal un atkal un atkal šodienas lūgumrakstu kontekstā. Tagad runājot par lūgumrakstu kas tika iesniegts. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs pie, piemin divas lietas. Pirmām kārtām Maltas izsniegto 2011. gada orderi un otrām kārtām jautājumu, kas izriec no dokumenta Lielbritānijas tiesas jurisdikcijā uh, par jautājumiem, kas saistīti ar vecāku atbildību attiecībā uz lūgumbrakstu iesniedzēju bērnu. Šis lūgumbraksts tika iepriekšējā sanāksmē apspriests. Mums bija iespēja, pateicoties komisijai tieši nosūtītē vēstulē, izvērtēt šo lietu un no jauna paskatīties uz šiem dokumentiem, kas tika iesniegti mums un arī no dokumentācijas, kas mūsu rīcībā izriet, ka patiešām Maltas tiesas lēmums ir ticis reģistrēts Lielbritānijā saskaņā ar augstāko tiesu Tiesa lūdza līgumras tiesniegtējiem nakt klajā ar atbilstīgu rīcību tā īstenošanai, pēc tam savukārt sakoja nolēmums. par sociālās eh, iestādes, pēc sociālās iestādes lēmumu Kafka eh, šis lēmums darbība tika apturīta, apturēta un augstākā tiesa lēma, ka tēvs nav uh, iesniedzis pieteikumu attiecībā uz to, kā viņš vēlas šo orderi, jeb nolēmumu īstenot. Otrām kārtām jautājums par jurisdikciju izriet no iesniegtās dokumentācijas. Skatījām jautājumu par Brisele 2 regulas piemērošanu lūguma rakstiesniedzējs skaidroja, ka viņš nevēlējās, un mēs to labi saprotam, eh, savu bērnu pakļaut papildu stresam, un tāpēc nepieprasīja bērna atgriešanu. Pēc vairākā gada Anglijas tiesas pārņēma jurisdikciju attiecībā uz lietas būtību un ir atsākušas prāvu attiecībā uz aizgādniecību un sazināšanās kontaktēšanās tiesībām, ņemot vērā to, ko nu pat teicu, mēs nevarējām identificēt līdz šim nevienu ES tiesību aktu pārkāpumu. Mūsu viedoklis šai konkrētajā situācijā ir tāds. Tā kā Lielbritānijas tiesām šobrīd ir atbilde par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz lietas būtību par piekļuvas tiesībām, kontaktēšanās tiesībām, un uzstāju uz to, ka, uz, uzstāšanu uz to, ka Maltas tie, nolēmums tiktu īstenos, bet lēmums šobrīd tomēr ir Lielbritānijas tiesas rokās, visdrīzāk nepalīdzēs lūgumrakstiesniedzējiem, lai atjaunotu attiecības ar dēlu. Mēs turklāt uzskatām, ka cieša sadarbība ar tiesu, Lielbritānijas tiesu un vietējām sociālām iestādēm varētu drīzāk nest kādu pozitīvu ietekmi. Tas ir padoms, ko mēs dodam arī lūgumrakstu iesniedzējiem. Viņam ir tiesības un uh, iespējas uh, šīs tiesības. Uh, pieprasīt īstenot caur nacionālajām iestādēm un tiesām. Gribu arī pieminēt, kā jūs daži atcerēties no iepriekšējās sanāksmes, mēs informējām jūs martā, ka komisija uzsāks Brisele divi regulas darbības pārskatīšana. Tas ir galvenais instruments, kas regulē ģimenes tiesības. Gribu jūs informēt, kāda ir pašreizējā situācija šai saistībā. Pirmām kārtām pārskata procesā esam pieņēmuši piemērošanas ziņojumu, tas bija šī gada aprīlī. Šis ziņojums aptver visus jautājumus, kas regulēta regulā um, ģimenes tiesības, vecāku atbildības jautājumus, to, tostarp arī procedūru bērna atgriešanai, kas attiecas uz normu īstenošanu, tas, protams, arī ir aktuāli lūgumrakstu iesniedzējiem. Iesne, Komisija uzsvēr šai ziņojumā, ka praksē pastāv problēmas ar faktisko lēmumu īstenošanu un piemērošanu. Mēs turklāt norādījām uz faktu, ka lēmumu izpildi kā tāda ir pakļauta dalību valstu tiesību aktu izpildes likumiem. Savukārt eh, līdzekļi šādu lēmumu izpildē savukārt ir atšķirīgi katrā dalībvalstī. Turklāt mēs secinājām, ka tas tā rezultātā, un to arī redzam no lūguma rakstiem, var novest pie situācijas, kur vecāki vienkārši sastops ar problēmām šajā gala izpildes posmā, kas varbūt arī ir vissvarīgākais tie brīdī, kad lēmums ir tiesā pieņemts, bet tas tagad ir jāizpilda mm, jāpie, dzīv, praksē vispārīgi skaidrot, eh, varu teikt tā ka ziņojumā norādīts uz šiem tiem problēmu jautājumiem, komisija veic publiskas konsultācijas vasaras gaitā. Mēs šobrīd eh, pētam e, saņemtos ieguldījumus, apmēram 200 ieguldījumu, esam ļoti priecīgi par to, ar priecāmies, ka ir bija tik liela atsaucība ne tikai no profesionāļiem, bet arī no vecākiem, kas informē mūs par lietu praktisko būtību e, šīs regulas piemērošanas kontekstā. Uh, Viņi par to pasāstīja mums no savas perspektīvas, un tagad mēs eh, veicam tālāk politikas izvērtēšanu, pašreizējo noteikumu izvērtēšanu, kā arī dzen tā šī noteikuma ietekme uz pilsoņiem un grasamies nāk klajā ar priekšlikumu regulas pārskatīšanai 2015. gada laikā. Es varu jau tagad teikt, ka visdrīzāk jautājumi, kas e, lūguma rakstā pieminēti, tiks ietverti jaunajā pārskatītajā versijā grozījumos, kas, paredzēti, kas tiks paredzēti attiecībā šo regulu. Paldies! Labi to zināt, lieliski, paldies, ka informējāt par mūs par to, tas tiešām ārkārtīgi svarīgi. Tālāk diskusijas viens runātājs pieteicies, bet es gribētu ar to arī faktiski beigt, noslēgt runāšanas sarakstu, jo mēs tiešām mums vēl ir ļoti daudz jautājumu līdz šīs sanāksmes beigām jāatrisina. Vīlēn kungs, jums vārds. Jā, un ich habe zunächst eine Frage an die... Jā, man ir viens jautājums komisijas pārstāvē. Pagājušo reizi jau uzdevu šo jautājumu tiešais kontakts ar attiecīgo dalību valsti. Tī, šādi kontakti ir uzņemti, vai tas atspoguļos arī jūsu lietas dokumentos? Vai komisija ir pieņēmusi nostāju šajā lietā? Nu šķiet, ka to varam atbildēt pavisam ātri. Lūdzu, komisijai vārds. Paldies! Sagatavojoties piemērošanas ziņojumam un izvērtējumu pētījumu laikā savācām 28 ziņojumus no katras dalību valstis. Informācija no visiem šiem ziņojumiem tiks izmantota gatavojot kopējo pētījumu. Tiks izmantot arī informācija ne tikai par Lielbritāniju arī, bet par īstenošanas jautājumiem. Tā atspoguļosies ietekmes novērtējumā. Excellent. Lieliski. Es tomēr nepabeidzu vēl, tas bija tikai jautājums iesākumā, tālāk man ir vēl kas sakāms. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad atbildi ir nē, tad ar dalību valstīm kontakts šajā konkrētajā lietā uzņemts netika. Te nu tad gribētu atgādināt, kā piemēram eh, Vācijā bija atsevišķa ministrija Vācijā, kas ieņem tādu nostāju, komentēja katru lietu, katru konkrēto gadījumu, un manuprāt, tas Eh, ir atbilstīgi, nepietiek ar to vien, ka paužam simpātijas lūgumraksts iesniedzējiem. Ar to nepietiek. Lūgumraksts iesniedzējs iesniedz mums dokumentus, un tu ir, te ir tapis skaidrs, pamatojoties uz pierādījumiem un arī no prezentācijas, ka pašreizējā situācija ir neapmierinoša. netika pieprasīta lēmuma izpildu no Lielbritānijas puses pagājis gads. Un tad iznāk, ka bērnu tagad var pasludināt par Lielbritānijas rezidentu, un tādējādi jurisdikcija tiek nodot Lielbritānijā, un Brītu tiesa pati uh, pieļāva šī gada notecēšanu, nerīkojoties. Trešām kārtām lūguma rakstiesniedzējs iepriekšējā sanāksmē parādīja, ka tūkstošiem lietās, no tūkstots lietām tikai 53 lietās tika šie lēmumi Lielbritānijā izpildīti. Brisele 2 tādā gadījumā ir tikai tāda, mm, nu, tad nekas, ne, pilnīgi kaut kas nepilnīgs. Dalību valstīm taču ir jā, visas tās zem tā parakstās, bet pēc tam mm, pieļauj kaut kādu nacionālo tiesu lēmumu, pieņemšanu, kas apdraud šāda veida regulējumu un noteikumus Brisele 2. Un nu, tad jau nav vērts vispār te kaut ko atkal darīt, ja vispār šāds tiesību akts netiek ievērots un ņemts vērā un netiek arī piemērots. Ja Brisele 2 ir pieņems, tas ir piemērojums Eiropas tiesību akts, un es skatos uz komisiju un gribu lūgt jūs pārliecināties, ka šai tiesību aktā paredzētās normas tiek arī piemērotas, ka tās tiek respektētas attiecīgās dalībvalstīs. Esmu dzirdējis visādas lietas. Arī par to, ka ne visi šie atzinumi vispār tiek saņemti un atzīti. Tas droši vien sasīts varbūt arī ar kaut kādu veidu administratīviem nosacījumiem. Ja tiek saņemta sūdzība par administrāciju, tad ne jau Railijas kundzei šeit ir eh, jāpieņem lēmums. Ombuds eh, faktiski tad atstāja to kā tādu neatrisinātu lietu. Es domāju, ka ombudam tas būtu jāskat, es būtu pateicīgs, ja jūs varētu šo informāciju tad nodot tālāk, šo lietu nodot tālāk Orālijas kundzei par administratīvo lietu. Un visbeidzot, ja mēs domājam tagad par bērnu māti. Viņa saņēma 4 līdz 5 skaitlīgu summu juristu konsultācijām un aizstāvībai, bet lūgumrakstiesniecējiem vajadzēja izmantot pašam savus resursus vērsties dažā pie dažām asociācijām, viņš nav saņēmis ne centa ne no vienas puses, un tad man jābrīnās, vai tad te ir taisnīga tiesa notikusi, vai šis princips vispār nav kaut kur pazudis, paputējis šai burzmā. Uh, Tā tas nedrīkstētu būt. Es cerētu, ka komisija var tomēr izrādīt lielāku iedziļināšanos un apņēmu pat tajā gadījumā, ja mēs runājam šeit par ļoti lielu dalību valsti. Un, ja lūguma raksts iesniedzējs nāk no nelielas valstiņa. Very... Vīlanda kungs norāda uz ļoti svarīgām būtiskām lietām, kas ir jāņem vērā turpmākā darbā. Vai jūs ar pāris teikumiem gribat rē, rēģēt uz dzirdēto, tātad sniegt noslēgumu, lai varam virzīt uz priekšu, lūdzu, bet pavisam, pavisam īsi lūkšu. Noslēgumā varam teikt, ka komisijai vajadzētu ļoti detalizēti paskatīties uz šīs starptautisko konsultāciju procesu rezultātiem. Man zināms šaubas Un, ja jūs pasīsiet uz mani informācijas pieprasījumu, sapratīsiet, kāpēc. Eh, ieradoties Lielbritānijā, jāsaka, ka īst, lēmumu īstenošana Lielbritānijā nav iespējama nekādā līmenī. Paldies, paldies par šo informāciju un ļoti īso, straujo informāciju. Ko varam darīt? Varam kopā ar pārējām lietām, ko šodien skatījām, mēģināt radīt tādu kopainu, kopēju ietvaru strādāt pie šīs lietas kopā ar sekretariātu un attiecīgajām komitejām, vienlaikus īstenojot dialogu ar komisiju. Es patiešām domāju, ka tagad, kad Brisele 2 tiek pārskatīta, mēs varam faktiski dot savu ieguldījumu, pastiprināt sadarbību starp Eiropas iestādēm pie šiem jautājumiem, lai pārliecinātos, ka galu galā eh, kaut kas tiek panākts. Es turklāt centīšos tikties arī ar Magīneses kundzi jo viņa ir vicepriekšādātāja, kas atbildīga par šāda veida lietām, kas saistīts ar bērnu tiesībām, būtu atbilstīgi tāpēc mums tikties un šo jautājumu ar viņu apspriekt tieši tā, ko to ierosina Vīlanda kungs. Tas ir vienīgais veids, ko šobrīd var iedomāties, ko varam darīt, bet lūgumraksts pilnīgi noteikti paliek atvērts, un mēs pētīsim visus, visas nianses un iespējas te kaut ko līdzēt, vai varam virzīties uz priekšu pavisam, pavisam īsi. Varbūt mēs varētu lūgt komisijai lūgt nākt klajā eh, ar um, attiecīgiem argumentiem. Un tātad vai varam lūgt komisiju sazināties ar attiecīgo dalību valstu. Viņiem ir vajadzīgs tieši kontakts turpmāk rīcību šai ziņā. Jā, nu es to uzskatu par pašsaprotamu. Protams, ka mēs lūgsim Timermans šeit. Uh, Tie ir ļoti svarīgi jautājumi Eiropas pilsoņiem, mūsu bērniem, vecākiem, ģimenēm, un mums ir nepieciešams šo lietu uztvert nopietni, vienlaikus cenšoties konstatēt, vai tiešām tiesību aktos nav no tomēr kaut kāda cauruma, kas jāaizlāpa. Tāpēc Timermans ir atbildīgs par labāku regulējumu, labākiem tiesību aktiem, un viņam ir šis jautājums jāpēta. Bet Vīlēnkungs saka, bet tas, ko es gribu teikt, ka iepriekšējā lūgumraksti jau norādīja uz to, ka mēs nevaram vērsties pie Eiropas tiesību aktiem. Vienīgais veids ir šie vispārīgie tiesi, cilvēktiesību pārkāpumi, bet šai konkrētā gadījumā ir tiešām pā, konkrēts Eiropas tiesību akts, un es gribu atbildi no uh, komisijas, no atbildīgā dienesta, ne tikai vispārīgā kārtā no Timermansa, bet es gribu, lai komisija raksta e Lielbritānijai un uzdod jautājumus par šiem konkrētiem, par šo konkrēto lietu un lai lūgumraksts iesniedzējs saņem konkrētu atbildi. Jā. Ļoti pavisam konkrēts veids, kā virzīties uz priekšu, pilnīgi noteikti to arī darīsim, strādāsim kopā ar komisiju pie šiem jautājumiem un skatīsimies, kas var tikt darīts, un ja tas kaut kas varēs tikt darīts, tas, tas arī tiks darīts. Tas ir tik loģiski, ka mums liekas, mums pat nav speciāli jāsaka. Protams, ka komisija pie tā jāvē, jā, jā, jāstrādā. Turklāt e, jaunās komisijas e, sastāvu veidošanas gaitā, protams, te bija nedaudz pārskā, pār, pārtraukums, bet nu te ir atkal jāvirzās priekš labi. Tad varam virzīties uz priekšu ļoti labi. Tagad pilnīgi cita tēma - Eiropas skolas. Pieci lūgumraksti un Šeit ir Kārī Kivinens, kas ir Eiropas skolu ģenerālsekretārs, kur jūs esat. Lūk, priecājos jūs redzēt. Te ir lūgumrakstu iesniegdzēji Rajana kungs, Pers Moles, Sarabar Jekunī, eh, Altamir Mergelīna. Lūk. Vai mēs varētu šos lūgumrakstus skatīt kopā, lūdzu? varbūt komisija uzreiz jau varētu savas atbildes apkopot vienā tā, lai e, varam saņemt jūsu atbildi kopā uz visiem lūgumrakstiem. Lai mēs vienkārši varam līdz 6.30 darbu pabeigt. Tālāk došu vārdu Polam Rajanam. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi, godātie deputāti. Es esmu ļoti pateicīgs par šo iespēju sniegt jums pierādījumus attiecībā uz manu lūgumrakstu atbalstu. Lūgumrakstā lūgts veikt neatkarīgu izpēt attiecībā uz Eiropas skolas sistēmu un to ļoti novecojošo juridisko pamatu, piedāvājot atbalstu bērniem, kur ietekmē šīs sistēmas kļūmes jau eh, BAC 2012. Kāpēc tas svarīgs? Daudziem jums un jūsu Eiropas iestāžu kolēģiem um, ir nācies uzticēt bērnu izglītību Eiropas skolām. Es tāpat darīju ar saviem bērniem, lai arī man jānorāda, ka daudzus gadus es biju vecāks, kas maksāja par to 30, 30 tūkstošu skolēnu apmeklē Eiropas skolu. Es ticu, ka Eiropas skolām vajadzētu būt būtiskam ieguldījumam Eiropas projektā, tā kā tas ir bijis iepriekš, un tad tā tas var būt arī nākotnē. Bet šeit šobrīd vēlos pārliecināties, ka šī sistēma var plaukt un zelt, un lai to eh, šī, vec, šī vecmodīgais juridiskais pamats nepiespiež pie zemes. Tas nozīmē, ka šobrīd trūkst efektīvu pārskatu un kontrols. Bez kontrols Eiropas skolu sistēma ne, nonāks pie izgāšanās un no, leks no vienas krīzes otrā tā nodrot pārbērniem. Problēma ir šāda. Eiropas skolas izveidoja ar starpvaldību līgumu 1959. gadā, un tās darbojas saskaņā ar juridisko instrumentu, kas iet pāri visiem Eiropas līgumiem un tiesību aktiem, tas tur neietver, nav ietverts, jā, tas netiek pakļauts Eiropas tiesību aktiem nekādā veidā, bet Eiropas skolas sistēma lielākoties kalpo tikai tiem bērniem, kur vecāki strādā iestādēs. Tad kāpēc tas ir tā, ka šāda veida sistēmai vajadzētu būt ārpus Eiropas tiesību aktiem, tas ir anahronisms, vēsturisks anahronisms varbūt. Un jūs kā parlaments lūdzāt šo lietu labot nu jau 2011. gadā. Šī 2011. Nu, gada septembrī Eiropas parlaments vienbalsīgi nobalsoja par būtiskām pārmaiņām juridiskajā pamatā, uz kā veidots Eiropas skolas sistēma. Tajā pašā rezolūcijā parlaments teica, ka pašreizējais juridiskais pamats um, skolēns atstāja tādā kā um, juridiskā limbo. Eiropas ombuds vēlāk konstatēja, ka komisija jāvēno neatbilstīgā administrācijā, jo netika veikta neatkarīga pārbauda, izpēte bet komisija eh, nepiekrita ES ombudam un atsakās rīkoties pamatojoties uz ombuda nolēmumu. Vienlaikus tikai atkārtojot argumentus, kas ombudu jau nepārliecināja. Eiropas kopiena tiesa atzīmēja ka tā un tāpat arī visas Eiropas tiesas nevar šeit lemt, jo tā nav jurisdikcija par Eiropas skolām. Tas patiešām ir juridisks limbo un tas ir apkaunojoši Eiropas eh, skolu darbībai. Un tāpēc, neņemot vērā šo parlamentu rezolūciju, kur aicināts uz izmaiņām un eh, juridiskā limbo novēršanu, neskatoties uz ES ombuda nolēmumu, neskatoties uz Eiropas kopienu tiesas nolēmumu un neskatoties arī uz pastāvošajām problēmām ar Eiropas skolu ar vien zemākajiem standartiem, šī situācija joprojām šobrīd pastāv. Nekas nekas būtiski nav mainījies, un joprojām ir šis juridiskais limbo tiem bērniem, kam tiek nodarīts pāri, jo situācija skolā neuzlabojas, un tur mm, ne, daudz kas nav kārtībā. Eiropas komisija ir paziņojusi, ka Eiropas skolu reforma ir gandrīz noslēgusies un ir tās pēdējā posmā, tāpat laikā juridiskais limbo nav koreģēts. Tāpat arī nav iespējams uh, labot šos nekam nedrīgo standartus, un tas šķiet arī nemainīsies turpmākajā paredzējumā nākotnē, ja vien jūs kā deputāti nerīkosieties. Tāpēc e, šajā lūgumrakstā cenšamies nodrošināt neatkarīgu skatu uz to, ko iespējams darīt. Ir jāuzdod jautājums, kāpēc komisija nevēlas, lai tas tā notiktu, un iet tādējādi pret parlamenta, Eiropas kopienas tiesas, ombuda, vecāku un skolēnu domām. Eiropas eh, skolās daudz kas notiek nepareizi, un tā tas ir bijis iepriekš. Tas, protams, ir tikai dzīve, bet pats galvenais ir tas, lai kļūdas tiktu labotas, no tā gūstam mācību. Bet tas tā nenotiek pašreizējā Eiropas skolu sistēmā, jo nav efektīvas kontrolas un pāraudzības. Nekāda kritika netiek uzklausīta un nav arī juridiskās kontrolas. Mans viedoklis faktiski ir tāds, ka valda pilnīga anarhija. 2012. gada vasarā tika konstatētas būtiskas kļūmes, piemēram, bakalaurāta eksāmenos tad no, skolas slēgs beig, ab, abitūrijas eksāmenos. Tika nodarīts pār daudziem skolāniem, un mana maita bija viena no tām, kas cieta šī procesa laikā. E, Vicepriekšādātājs toreizējais Šefkovičs kungs informē Eiropas parlamentu, e, lūkā, sakot, Eiropas abitūrijas 2012. gada eksāmenī, e, eksāmenu kontestā komisija pauž nožēlu par problēmām, ar, ar ko sast skolēns sastapās matemātikas un ķīmijas eksāmenos, komisija lūdz detalizētu ziņojumu no ģenerāla sektorāta Eiropas skolā, eh, tam eh, to sagatavoja neatkarīgi ārēji eksperti. Viņš pēc tam teica, ka lūk, tik izstrādāts virkni rekomendācijas, kam tiks uzmanīgi sekots līdz, lai izvarītos no līdzīgi, pro, līdzīgām problēmām nākotnē. Nu, pirmām kārtām gribu, lai protokolā tiek ierakstīts, ka attiecībā uz ķīmiju problēmas, ar ko 2012. gadā sastapamies, faktiski bija šādas. Nekāds detalizēts ziņojums netika izstrād, iesniegts Eiropas komisijai no Eiropas skolu ģenerāla sekretariāta biroja netika arī piesaistīt nekāda neatkarīga ārēja eksperta, lai izvērtētu problēmas, netika sagatavotas rekomendācijas un nebija vispār nekāda sekošana līdz šīm lietām, tāpat arī nekas netika darīts, lai izvairītos no līdzīgām problēmām nākotnē. Es ceru, ka jūs mani klausāties, jo lūk, lūk, kas patiešām notika Eiropas komisija Eiropas skola un Eiropas komisija paļāvās uz ziņojumu, tā saukto Rīsas ziņojumu, kas tika sagatavots 2012. gada 19. jūlijā, un to es varu jums iesniegt kā pierādījumu. E, tas ir jūsu priekšā šobrīd. Te ir trīs punkti, kurā faktiski, manā, manuprāt, ir kaut kādas pilnīgi nebūtiskas muļķības sarakstīts, kam nav pilnīgi nekādas saistības ar konkrētiem argumentiem, un atklāt runājot, tas vienkārši ir apkaunojošs dokuments no skolu un Eiropas komisijas puses, ja viņi uz to vispār paļaujas. Es tāpēc gribētu jūs mudināt apskatīt šo trīs rindkopu ziņojumu un uzdot jums pašiem sev jautājumu, vai tiešām tas ir viss, ko mēs varam darīt mūsu bērnu labā. Tas, starp citu, tika sagatavots. Uh, no tāda pārbaudītā puses, kur darbs tika pā, eh, tika pārbaudīts, jo tika jau uzrādīti ziņojumi. Es esmu eh, saņēmis informāciju no apmēram 13 skolotājiem, kas ir rakstījuši skolas iestādēm 2012. gadā pirms problēmas eh, un pirms šis trīs rinkops ziņojums tika sadots, kur viņi jau pauda problēmas par, bažas par šīm problēmām. Tāpat laikā Eiropas skola un Eiropas komisija pilnīgi noliedzoši izturs pret to visu. Tātad problēma kā tāda tika noliekta, tika sadots kaut kāds prasts trīs rinkopu ziņojums, sakot, ka nekādu problēmu problēma nav un nekas netiek darīts. Starp citu, šīs trīs, rind, šī trīs rindkopas ziņojums tika pēc tam izmantots arī juridiskajā prāvā kā pamatojums, kaut gan tas ir pilnīgi maldinoši, ne, neprecīzs un nepareiz. Ne, skolēniem, kam tika nodarīts pāri, nebija nekāds iespējas jaut, jautājumu labot, nekādas apelācijas tiesības skolā, nekādas juridiskās. Un tas, protams, eh, nu, tas bija Ziemassvētku laiks. Nu, tas skār manu meitu tiešā veidā. Problēmas atkārtojās 2014. gadā šovasar. Šefkoviča kungs eh, teica, ka lūk, ir detalizēts ārējais ziņojums, tiks veikta rīcība un tā tālāk, bet nekas no tā nenotika. Viņš teica, ka pārliecināsim, ka problēmas neatkaros, bet šovs ir tās atkal parādījās. Uh, tika lēsts, ka apmēram 500 skolēnu e, zaudēja iespēju, viņu iespējas e, tālāk iestāties universitātēs tika atbraudēt šo problēmu rezultātā. 2014. gada 1. jūlijā visi ķīmijas skolotāji Eiropas skolās, tāpat arī visi, visi skolotāji, nevis kaut kāda, kaut kāda mm, dīvaina grupiņa, ne, apmēram 50 skolotāji kopumā sagatavoja vēstuli skolas iestādēm ļoti stingros vārdos, un viņi teica, un te nu es citēju šo vēstuli teica, lūk, jūs nesat pieminējuši, ka mēs, kā skolotāji, kuriem kopā ir vairāk kā simts gadu eh, mācīšanas pieredze ķīmijas eh, priekšmetā Eiropas skolās, eh, esam sūdzējušies Mēs jautājumi tika uzdot tādā veidā, kas netika iekļauts mācību programmā, tika uzdot arī tādi jautājumi, kas bija ļoti e, mūsinoši formulēti, tāpat arī bija pārliecīgas matem sarežģītas matemātikas problēmas, un turklāt arī atzīmju piešķiršanas sistēma tika beigta nepare... ne... neatbilstīgi. Ne Un neatbilstīgi iepriekšējiem gadiem, 2012. un 2014. gadā bija daudz kļūdu un problēmu, un tomēr Eiropas komisija un Eiropas skolas tās pilnībā noliedz un ne, neveic nekādus efektīvus, nepieņem nekādus efektīvus mērus, lai šīs problēmas labotu un nedz arī, lai no tiem mācītos. Mūsu bērni joprojām no tā cieši. Kā jau teicu, abos gadījumos skolēnus būtiski ietekmē šīs kļūdas. Daudz no viņiem zaudēja vietu universitātē, tostarp arī mana meita. Ir Viņa de, vairāk kā desmit gadus bija viena no labākajām skolniecēm e, e, praktiskajās zinātnēs, viena no labākajiem un spožākajiem skolēniem, un daudzi no šādiem skolēniem savas izglītības iespējas un karjeras e, perspektīvas zaudē šādas e, kompetences trūkuma rezultātā un juridiskā limbo rezultātā. Jā, kļūdas tiek meiks priekšādātāja runātāja pārsteidz un pārkvelts un lūdzu izteikties īsāk. Vēl tikai mirklīti. Tātad mums ir jāpiekri, jāpiekrīt, ka kļūdas tiek veikts. Tas ir loģiski, bet tāpat laikā tās jāspēj labot, ir jā, jāpieņem mēr, kas tās labot. Tas ir viens no svarīgā, šī ir viena no svarīgākām Eiropas iestādēm, un visi taču šo iestāžu darbinieki ir interesēti, lai viņu bērnu izglītība ir atbilstīga. Bet tajā brīdī, kad kaut kas noiet greizi, nav nekāda iespēja vērsties par kļūdu. 2011. gadā parlaments jau šo juridisko limbo konstatēja bet nav nekāda veida neatkarīgas uzraudzības, pāraudzības, nav sistēmas, kas tiek piemērot šīm skolām, eh, netiek piemērot EKJ lēmumu un tā tālāk. Un te nu mans noslēgums. Eiropas komisija, neskatoties uz uh, E, finansējumu, ko tā piedāvā šīm skolām, apmēram 288 miljonu apmērā, tomēr e, tā ir tikai viena valsts, 29 dalību valstu valdes, pārstāvju vald, valdē, un tāpēc tā nespēja rīkoties. Tāpēc lūkšu jūs tomēr rīkoties, jo citādi nekas nenotiks un, nekad, e, un nekas netiks labots. Noslēgumā, protams, ir pilnīgi acīm redzama problēma, kas kaitē mūsu bērniem. Tā tika konstatēta šajā parlamentā jau 2011. gadā, to konstatēta ir Eiropas kopiena tiesa, un, bet tāpat laikā ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas, tas, ka Eiropas Eiropas eh, skolas netiek pakļauts nekāda veida juridiskai uzredzībai, tas pilnīgi noteikti kaitē šīm skolām tālākai atbildībai. Kļūdas savukārt atstāja ļoti konkrētas eh, negatīvas sekas uz skolēnu, topstarp manu meitu, kļūdas turpinās, un kam tad ir jānotiek, lai situācija tiktu labot? Ir vajadzīgs būtisks pārmaiņas, bet tas nenotiks, ja mēs jau tagad neuzstāsim uz to, ka kaut kas mainās. Ne, ir pirmkārt, man kā tam jāatzīst problēma pastāvēšana, tāpēc iesniedz šo lūgumu rakstu. Kaitījums, kas nodarīts skolēniem, tos ar manai meitai, ir jānovērš tā, lai tas nevarētu varētu tikt nodarīts citiem bērniem. Tāpēc uzsāksim beidzot cīņu pret šo novecojošo 1957. gadu juridisko pamatu Eiropas skolu darbībai, radīsim labāks Eiropas skolas mūsu un jūsu bērniem, un lai mēs to darītu, mums ir pirmām kārtām jāsaprot jautājumi, ir jāsaprot mērķi, kas ir jāpieņem, lai kļūdas labot, un tieši tāpēc arī iesniedz šo. Uh, lūgumu rakstu. Neatkarīgi pārbaudu, taču nav par daudz prasīts. Paldies par laiku, ko veltiet, un ceru, ka jūs atbalstīsiet šo lūgumu rakstu. Actually, can... Uh, Paldies! Es uh, tiešām jums uh, varu apsolīt, ka 11. gadā es jūriju komitejā biju koordinatora un es biju referenti par Eiropas skolām. Tas bija saistīts ar kavad ziņojumu kultūras komitejā. Mēs zinām, kāda ir situācija un, protams, ka nevajadzētu šovakar atkārtot atkal un vēlreiz visas e, detaļas. Permoles. Runājiet lūdzu ļoti īsi, jo jūs kolēģis jau runājat tik gari, ka vairāk laika nevienam tikpat kā nav atlicis. Paldies, e, prieksēdētājs kundze. Tātad e, šeit ir arī Sāra Haribabes, kura ir Eiropas skolu asociāciju prieksēdētāja, un es esmu vecāku padomes prieksēdētājs, kur strādā pie Brisele viens regulas. Ir savākt ārkārtīgi daudzi ziņoju, ir ārkārtīgi daudzi paraksti par Eiropas skolu budžetu. Kopējais budžets ir samazināts par 7 miljoniem eiro, un tas ir pilnībā pārveidojis skolu darbību. Uh, Protams, ka e, taupības e, apstākļos nauda ir jātaupa, bet vai tas e, veicinās pedagoģiskās kvalitātes palielināšanos? Šobrīd nav veikts nekāda veida novērtējums par to, ko šīs reformas ir nesušas. Vismaz man nekas nav zināms par šādas, šādu pētījumu veikšanu par to, ko šīs reformas ir devušas pedagoģiskajam darbam, sliktu vai labu, nav nekāda novērtējuma. Šobrīd situācija ir tāda, ka matemātikas stundas ir samazinātas no 6 līdz 4, 4 stundām nedēļā, un ir vesela virkni skolēni, kur nesaņem pat eh, reformās paredzēto stundu skaitu un ir vairākas klases, kuras tiek eh, saliktas kopā, lai atbilstu jaunajiem normatīviem. Un eh, mēs kā vecāki tiešām esam pārliecināti, ka mums sniegtās atbildes nesniedz atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Mēs eh, saprotam, ka taupības apstākļos jātaupa ir visiem, tomēr problēmas Eiropas skolās netiek risināts nemaz, problēmas tikai samilst. No vienas puses, protams, mēs piedzīvojam arī to, ka e, dalību valsts vairāk nenodrošina skolotāju pedagoģiskā personāla strādāšanu Eiropas skolās, un e, tādējādi šīs dalību valsts arī nesniedz savu ekonomisko ieguldījumu. Un e, Eiropas skolām ir skolotāji jārekrutē viņu atrašanās vietās. Vienlaicīgi, kā ir jārunā par Eiropas skolu e, darbību un uh, Eiropas skolu darbības vietā rekrutētie skolotāji nevienmēr atbilsta prasībām. Šobrīd eh, strīdus ābols ir eh, starp komisiju, Eiropas centrālo banku, Eiropas investīciju banku par to, kuram tad vajadzētu atbalstīt Eiropas Savienības maksājums Eiropas eh, skolu sistēmai. Šis debats ir turpinājušās jau kādu laiku un tiešām ceram, ka uh, risinājums būs drīz. Problēmas sākās jau 11. gadā un mūsuprāt eh, problēmas neizdosies atrisināt, ja mēs problēmas risināsim pa vienai. Tās ir jārisina kompleksi. Uh, Eiropas parlamentam vajadzētu piedāvāt eh, tādu atsevišķu savādāku skatījumu Eiropas skolām. Protams, principi ir vienodi un tomēr Šobrīd situācija skolās ir dramatiska. Prieksēdētājiem tagad došu Eiropas eh, skolu ģenerāla sekretāram, lai jūs varētu atbildēt uz šeit izskanējušajiem jautājumiem. So, good afternoon. Labvakar, dāmas un kungi! Jūs eh, šeit dzirdējāt eh, divus runātājus, kur uzsvēra šobrīd eh, Eiropas Savienības skolās problēmām. Mēs, protams, saprotam, ka organizācija nav perfekta. Esam saņēmuši ļoti daudz ieteikumu, rekona, rekomendāciju ko ir sniegusi skolu inspektori, dažādas padomes. Šobrīd mēs šos ieteikumus izskatām. Varbūt sāksim ar Rājena kunga uh, eh, tetīciju par juridisko limbo un eh, valde ir izskatījusi šos ziņojumus, un mēs esam nākuši klajā ar, mēs esam jau pieņēmuši mērus ar Kavad, kas ir saistīti ar Kavadas kunga ieteikumiem. Viens bija izveidot e, tiesis tādu juridisku darba grupu, kur šobrīd izskata Eiropas skola juridisko situāciju. Nākamā darba grupas sēde ir paredzēta rīt. Tajā piedalās gan komisijas pārstāvi, gan Eiropas kopienu tiesas pārstāvi. Uh, Un šajā darba grupā mēs e, konkrēti runājam par to, kā uzlabot e, Eiropas skolu sistēmas juridisko statusu. Ir pārāk minēt par šās darba grupas gala rezultātu rekomendācijām, bet, protams, darbs tiek uztverts nopietni. Kā jau jūs teicāt, e, Eiropas skolām neeksistē juridisks darbības ietvars, es jums nepiekrītu. Došu vārdu kolēģim, kurš jūs iepazīstinās, Rans Bernārs kundze, lūdzu. Labvakar, tātad par Eiropas Savienības skolām Paula Rajena iesniegto uh, lūgumraksts balstās uz nepareiziem juridiskiem apgalvojumiem, sakot, ka uz Eiropas uh, skolām neattiecoties Eiropas Savienības uh, tiesību akti. Šeit ir apelācijas uh, palāta paredzēta, kurā var pārsūdzēt uh, tiesu uh, skolu administratīvos lēmumus. Uh, un šī palāta izmanto ne tikai noteikums par Eiropas skolu darbību, bet arī Eiropas Savienības pa, tiesību pamatu principus. Tā ir skaitā Eiropas Savienības darbības līgums un direktīvas tieši neatiecas uz Eiropas skolām, bet tam ir jārespektē tiesību pamatu principi. Uh, un šie iesniegumi apelācijas palātā var balstīties uz tādiem principiem kā samērīgums, nediskriminācija, tiesības, baudīt reālu tiesisko aizsardzību un citiem principiem un mēs konstatējam, ka lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šī sistēma ir nepietiekama attiecībā uz Eiropas skolām, bet mēs nevaram atbalstīt šādu analīzi. Ja šī uh, aizsardzību, tiesiskā aizsardzība nevienmēr bija pietiekama attiecībā uz Eiropas skolu darbību, bet tagad šādas um, apelācijas tiesības ir paplašināts un šis palāts kompetence ir paplašināta, lai nodrošinātu efektīvu tiesisko aizsardzību. Priekšsēdētāja aicina ātrāk pabeigt uzstāšanos, jo ir palikuši tikai vēl 5 minūtes. Tātad, rezumējot, Eiropas skolas ievēro Eiropas Savienības tiesību pamatu principus, bet tām ir sava jurisdikcija, sava reglamentācija, ir paredzēts apelācijas tiesības, un ja šī apelācijas palāta nav kompetenta, tad uh, var arī vērsties Nacionālajā administrācijā ar sūdzību par šiem jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, mums ir jāizskata arī ļoti būtisks lūguma raksts, ko iesniedz Manāls Altemirs Mergelina par diskrimināciju. Lūdzu, uh, dažos vārdos pastāstiet, par ko ir runa, kāda ir jūsu problēma. Paldies, tiešām izteikšos īsi. Uh, jūs uh, no šī lūguma raksta zināt, kāda ir problēma. Problēma Uh, ir tāda, par to ir komisija jau runājusi savā atbildē un arī ir bijis padu, eh, parlaments ziņojums 2008. gadā par šo jautājumu. Tātad Eiropas uh, skolas beidzēji no Spānijas ne, diezgan reti dodas uz Spāniju, lai studētu universitātē Spānijā, jo saskars ar diskrimināciju šeit. Uh, Spānijas varas iestādes konvertē Eiropas skolu atzīmes tās pazeminot un līdz ar to apgrūtinot šo skolēnu iekļūšanu Spānijas universitātēs. Un uh, par uh, šo problēmu ir runa arī Eiropas skolu ģenerāla sekretāra ziņojumā. Ja jaunieši vēlas iestāties universitātē, kur ir ierobežots vietu skaits, tad ir iestāja eksāmeni paredzēti un tiek uzdot jautājumi par tādiem uh, priekšmetiem, uh, ko nemāca Eiropas skolās, kas nav iekļautas uh, Eiropas skolu mācību plānā. Un, jā, es piekrītu, ka šeit ir uh, Uh, dalību valstīm tiesības uh, izveidot savu izglītības sistēmu, bet nedrīkst pārkāpt nediskriminācijas principu, kas šajā gadījumā ir pārkāpts. Un šie iestāja eksāmeni nav obligāti, bet tie ir nepieciešami, piemēram, ja vēlas studēt medicīnu vai kādā citā specialitātē, kur ir ierobežots vietu skaits, tad uh, šie iestāja eksāmeni līmeni nav saskaņoti ar Eiropas skolu bakalaureāta sistēmu, un es domāju, ka šī sistēma ir jāatrisina kopā ar Spānijas varas iestādēm, kas ir solījuši to darīt jau daudzus gadus, bet bez nekāda rezultāta. Eiropas komisija atzīst, ka problēma pastāv, bet nesaskata Uh, nepārprotamu diskrimināciju šajā problēmā, bet es uzskatu, ka šā diskriminācija pastāv, jo tiek izmantot šī konversijas formula uh, skolēnu atzīmēm. Un pēdējo gadu laikā šī situācija ir vēl pasliktinājusies, jo universitātēm ir piešķirts plašāks pilnvars tās var noteikt uh, kārtību, kā tiek uzņemti jaunie studenti, un tad izveidojas tāds kā juridisks vakums. Universitātes nav nekādus noteikumus pieņēmušas, un tādēļ Eiropas skola absolventi vispār nezina, kāda tad ir noteikuma un kāda sistēma uz viņiem attiecas. Paldies! reconocer en primer lugar que las escuelas europeas no se deberían de considerar como un privilegio que quizá saka Vērona Ruiskundze. Es gribu teikt, ka šīs Eiropas skolas nav jāuzskata par privilēģiju, kaut gan tās, uh, nu, daži tā uzskata, ka tās ir privilēģijas, kas uh, pienāks Eiropas Savienības ierēģiem, bet tās ir vienkārši tiesības, kas uh, tas ir tāds kā pakalpojums uh, Eiropas uh, institūciju darbiniekiem, kuri dažkārt strādā tikai ierobežotu laiku šeit, un ja netiks nodrošināt šādas izglītības iespējas, tad tas ierobežos ierēģu mobilitāti un kaitēs Eiropas Savienības institūciju darbām. Es teicu, es uzsveru, ka tas ir pakalpojums, ka tā nav privilēģija. Uh, Un mēs tagad saskaramies ar situāciju, ka šo skolu skolēni tiek diskriminēti dalību valstīs. Ir arī dalībās, kas samazina finansējumu Eiropas skolām. Uh, Bet es uh, domāju, ka dalību valstīm ir jāsaprot šo lo, uh, skolu loma un jāsniedz atbilstoši finansiāls atbalsts šīm skolām un jānosūta skolotāju šīm skolām, tāpat jāīsteno kontrolas un inspekcijas. Manuprāt, ka pietrūkst izpratnes par Eiropas skolu sistēmas nozīmi uh, Uh, dalību valstīs, un tagad šī skola uh, sistēma cieši tādēļ, ka tiek samazināts budžets. Protams, uh, dalību valstis arī samazina finansējumu savām izglītības sistēmām, bet mēs dzirdējām no viena no lūguma raksta iesniedzējiem, ka ir problēmas ar atzīmju atzīšanu, un mm, tas ap grūtina augstākās izglītības ieguvi šiem skolēniem, un tādēļ mums ir jāpanāk tas, lai šie skolu beidzēji netiktu diskriminēti. Jā, pavisam īsts punkts. Jūs priekšsēdētāji teicāt, ka 2011. gadā parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas skolām. Tas atbilst patiesībai, bet, nu, es gribētu rosināt vismaz atzīt faktu, uh, ka parlamenta rezolūcija nav pienācīgi īstenota. Un uh, es atceros, ka tolaik Eiropas skolas bija tā, kā aizmirstais bērns, uh, bija atstāts novārtā Eiropas Savienībā, un tās, nu, tā nīkuļoja. Un es domāju, ka Mums ir jānosūta šī eh, Eiropas parlamenta rezolūcija gan padomē, gan eh, komisijai vēlreiz. Nu, runājot par universitātēm, universitātes var noteikt iestāju eksāmenus, nu, piemēram, lai pārbaudītu, te, vai students prot eh, runāt vāciski vai kādas citas pārbaudas, bet šiem eksāmeniem ir tad jātiec uz visiem. Uh, Un eh, šeit tika pieminēts sarunas ar Spānijas varas iestādēm, lai sakārtot šo jautājumu. Mums ir jānoskaidro, vai šeit ir diskriminācija vai nav, jo šādas iestāja eksāmeni pastāv, tad eh, tie attiec uz visiem, bet nevar būt tā, ka, ka piemēram, kādiem eh, studēt gribētājiem, kas nāk no kāda konkrēta reģiona, atzīmes tiek pazeminātas. Nu, tā tas nevar būt. Tālāk runājot par Spānijas situāciju, es gribētu zināt, kas ir panākt sarunās starp komisiju un Spānijas varas iestādēm, jo komisija norādīja, ka it kā viss esot atrisināts, bet es neesmu pārliecināts, ka tā tas tiešām ir. Un, manuprāt, mums ir nepieciešama papildus informācija par to, kāda ir bijis Spānijas valdības reakcija priekšsēdētāja. Es ierosinātu rīkoties šādi. Atgriezties pie šā jautājuma, apspriest to ar komisiju vēlāk, jo mēs saprotam, ka šis jautājums ir jāskata plašāk Mums vajadzētu izvērtēt uh, Kavadas uh, ziņojumu īstenošanu un nosūtīt atbilstošu vēstuli no mūsu komitejas un arī vērsties pie padomes vēlreiz un lūgt sniegt detalizētu informāciju par to, ko ir paredzēts darīt, jo bērni ir mūsu nākotne. Mums jānodrošina lai viņiem klātos labi, lai būtu arī juridiskā drošība, lai būtu stabils juridiskais pamats šīm svarīgajām Eiropas skolām. Martēna kungs, jūs lūdzāt vārdu, lūdzu. Jā, pavisam īsti, priekšstādātājs kundze, es atbalstu jūsu priekšlikumu. Es domāju, ka šis lūguma raksts ir jāatstāja atvērts, mums ir jā. Uh, saņem arī papildu informāciju, bet par šo pēdējo komentāru es negribu nevienu apsūdzēt, bet es gribētu zināt, vai šā kunga lieta ir tāds izolēts gadījums, vai ir citi līdzīgi gadījumi, ka skolēni ir beiguši Eiropas skolu un pēc tam viņiem ir jākārto iestāja eksāmeni. Mēs jau nevaram prasīt, lai visu valstu uh, Uh, universitātes pieskaņotos Eiropas skolai, bet gluži otrādi būtu uh, jājautā, vai uh, Eiropas skolas beidzēji tiešām ir sagatavoti uh, uh, augstākās izglītības iegūšanai un ir sagatavoti iestāju eksāmeniem universitātēs. Varbūt varētu tādu kā bilanci sastādīt par to, vai tas ir kāds izolēts gadījums, vai tie ir tādi, nu, uh, diezgan uh, bieži šie gadījumi. Soledad. Jā, šis uh, ziņojums, ko mēs prasām no padomas, varētu varbūt arī iekļūt, iekļaut informāciju par Spāniju sistēmu. Uh, runājot par Eiropas skolu sistēmu, varbūt mums vajadzētu noskaidrot, kā šīs skolas tiek atzītas Spānijā un kāda šeit ir problēmas par tām runā lūgumrakstiesniedzējs Kivinenkungs. Pavisam īsi Eiropas bakalaureātu dalību valstis atzīst un daudzi mūsu skolas beidzēji studē universitātēs. Protams, būtu jāveic pētījumu par to. Eiropas parlaments šo situāciju jau ir pētījis pirms dažiem gadiem, jūs varat ar to iepazīties. Spānijā, Spānijas problēma ir saistīta ar atzīmes sistēmu. Šeit ir atzīmes no 1 līdz 100 un minimālā pieņemama atzīme ir 60. Spānijā šis atzīme diapazons ir no 1 līdz 50. Mēs esam uh, mēģinājuši risināt šo jautājumu ar Spānijas izglītības ministriju un es gribu teikt, ka Spānija piedalās Eiropas bakalaureātā un uh, šeit piedalās arī inspektori un līdz ar to mūsu sistēma ir atšķirīga no nacionālām sistēmām un mēs ceram, ka mums uh, izdosies rast risinājumu un izpratni Spānijas gadījumā. Un, uh, Uh, mums ir arī izvērtēšanas grupa un darba grupa jau ir izteikusi pirmos priekšlikumus, bet viņi ir lūguši vēl uh, iespēju precizēt uh, šo uh, atzīmju vērtējumu sistēmu, saskaņojot to ar Eiropas standartiem. Un šobrīd tikai vienā valstī Itālijā darbojas tāda pati atzīme sistēma kā pie mums, bet nu būtu labi, ja Spānija tomēr respektētu mūsu standārtus. Izcili saka priekšsēdētāji, es ierosinu rīkoties šādi. Es ļoti cienu komisiju un es esmu pārliecināta, ka esat visu to atzīmējuši, pierakstījuši visu šeit runāto, tad mēs varētu varbūt vienoties tā, ka komisija pēc tam rakstveidā sniegs atbildi mūsu komitejai un varbūt jums ir kādi papildu ierosinājumi, ko jūs vēlētos mums izteikt. Un ģenerāls eh, sekretārs runā par eh, vērtējumu grupu, vai, kas eh, strādā ar šo atzīmi jautājumu. Varbūt jūs arī varētu sā, pēc noteikta laika informēt mūsu lūgumrakstu iesniedzējus par to, kas ir mainījies, kāda ir situācija. Šķiet, ka kolēģi piekrīt manam ierosinājumam. Uh, neesmu īsti pārliecināta, ka komisija ir apmierināta, bet, nu, mums vienkārši nav citas izējas, pēc 30 sekundēm tūki pārtrauks darbu, tā kā izmantosim rakstveida procedūru. Komisijas pārstāvs priekšsēdētāji, jā, šis ir ļoti sarežģīts temats un ļoti labi, ka ko jūs komiteja to izskata atkal, bet šeit ir viens punkts, proti 19. Uh, punkts lūguma raksts, ko iesniegusi Barbara Mazurkeviča Zareska, un tas ir 0353 2011 par 2011. gadā īstenotajiem budžeta samazinājumiem. Es uh, biju sagatavojies apspriest šo jautājumu būtībā šeit ir runa par faktiem, ka budžets netika samazināts, bet gan būtībā palielināts, tika pieprasīts 11% palielinājums budžeta iestādei, un uh, šis palielinājums tika samazināts uz 6,5%, tā kā nekāds budžets jau nav samazinājums, tikai palielinājums ir bijis mazāks nekā pieprasīts, un runājot par šiem diviem lūgumrakstiem, mēs vēlētos patiešām, lai šī procedūra tiktu noslēgta. Es uzskatu, saka priekšsēdētāji, jūs atbildējāt uz šo lūgumu rakstu, mēs dzīvojam taupības laikmetā, mēs saprotam, ko tas nozīmē. Uh, un jums nav jāsniedz nekādu papildu informāciju, jūs jau esat mums atbildējuši, bet mēs izskatām visus šos lūgumrakstus sagrupētus kopā, un tāda ir šī procedūra. Ļoti pateicos par ātro un precīzo atbildi, un tagad, kolēģi, vēlu jums pavadīt patīkamu vakaru. Mūsu darba diena ir bijusi ļoti gara, un es domāju, ka jūs esat tikpat noguruši kā es, bet rīt mums ir atkal jaunas iespējas, un jauku vakaru visiem!